Minūto disi. Godātie kolēģi, es gribētu sākt ar minūti garu klusuma brīdi par godu tiem daudzajiem upuriem, kas gājuši bojā e, postošajā zemestrīcē Japānā pagājušo piekdienu. Ar klusumu brīdi mēs solidarizēsim ar tiem cilvēkiem, kas zaudējuši savas mājas un jebkurus uzturlīdzekļus. Grazie. Paldies, kolēģi. Volevo anche comunicarvi che eh, ho intenzione di scrivere. Man ir vēl kāds paziņojums. Jūsu vārdā es grasos rakstīt vēstuli Japānas parlamenta ārlietu un aizsardzības komitejai. Šajā vēstulē mēs paudīsim solidaritāti ar Japānas tautu šajā ļoti sarežģītajā vēstures mirklī. Bez tām gribētu jums pateikt, ka ārlietu komitejas birojas ir nolēmis, ka protokols, kas ļauj Ukrainai piedalīties Eiropas Savienības programmās, un tas ir 12. punkts mūsu šīs dienas darba kārtībā, tiks pieņemts vienkāršotā procedūrā saskaņā ar 46. reglamenta punktu. Proti, tas tiks pieņemts vienkāršotajā procedūrā bez grozījumiem. Ja jums nav iebildumi, tad tā arī darīsim. Ja jums nav iebildumi, tad šīs te protokols ir pieņemts. Tas no, nonāks plenārsēdes darba kārtībā aprīlī. Es redzu, ka neviens neiebilst pret šādu procedūru. Tad es saprotu, mans priekšlikums ir pieņemams. Bez tām, kolēģi, mums ir nedaudz jāmaina arī balsošanas kārtība šorīt jo Mario da Davida ziņojums. Uh, šeit balsošanas saraksti vēl nav tapuši dažās grupās. Piemēram, liberāļi vēl mēģina pielikt punktu savam balsošanas sarakstam, nav gatavi balsošanai. Tādēļ es gribētu sākt ar balsojumu par Marika Sīveča ziņojumu. Un pēc tam turpināt ar Dēvida ziņojumu. Mēs vēlamies, lai visas grupas būtu gatavas, lai viņiem būtu gatavi balsošanas sarakstu, jo īpaši liberāļiem. Tādēļ lūdzu sagatavosim balsošanas kartes. Sivičkungs, vai jūs gribējāt ko teikt? Pārdzot. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, Es gribētu izdarīt tādu kā kopsavilkumu mūsu paveiktiem darbam, kuram, kuru mēs pabeigsim pavisam šodien. Šodien nav debatēm vairāk laika, kaut gan mums būtu gribējies varbūt apspriest vairākas lietas, un tādēļ es ceru, ka jūs ļausiet man īsi izteikties. Es vairākas reizes tikos ar ēnu referentiem. Mūsu sēdes bija ārkārtīgi intensīvas. Vairāk nekā 200 grozījumi tika saņemti šīm rezolūcijas priekšlikumam, bet pateicoties labajai gribai un lielam darbam, mēs šos grozījumus apvienojam kompromisu grozījumos. Šajā sēdē ar ēnu referentiem bija ļoti laba sadarbības gaisotne. Ēnu referenti, ja nevarēja tikt, tad viņu vietā nāca eksperti, un bieži vien viņus pārstāvēja eksperti, kas palīdzēja tapt šai rezolūcijai. Jāmin gan viens eh, izņēmums Žako Ulkundze pārstāvēja tautas partiju. Es gribētu pateikties viņai par to, ka viņa ieradās uz pilnīgi visām sēdēm. Vakar līdz pusdienlaikam mēs sagatavojām to rezolūcijas tekstu, kas ir paredzēts balsošanai. Uh, tā, mēs nosūtījām to visiem deputātiem. Tas bija tāds ļoti skaidrs signāls, ka visas partijas Eiropas parlamentā vienojās par to, ka atbalstīs šo uh, rezolūcijas priekšlikumu. Taču pēcpusdienā Tautas partija atsauca savu atbalstu no diviem kompromisu grozījumiem. Tieši šie kompromisu grozījumi ir ļoti svarīgi. Šādi atsaucot savu atbalstu, Tautas partija izjauca panākto līdzsvaru. Jūs zinat, ka kompromiss nozīmē arī piekāpšanos atsevišķās vietās. Tad, ja pirms balsošanas dienas pēcpusdienā kāds pasaka, ka viņš tomēr neatbalstīs panākto kompromisu, tad tas atņem jebkuras iespējas panākt atkal jaunus kompromisus. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi nevietā un tas neatbilst tai politiskajai kultūrai, pie kādas esam pieraduši šeit Eiropā. Man šķiet, ka tā bija zināmā mērā šantāža no tautas partijas puses. Tādēļ šodien balsojot mēs acīm redzot panāksim ārkārtīgi fragmentētu tekstu, fragmentētu kompromisu. Un tas ir tādēļ, ka tautas partija pēdējā brīdī pateica, ka dažas no kompromisu grozījumiem neatbilst. Neatbalstīs. Mēs savus argumentus atkārtojam un atkārtojam, taču tautas partija e, bija kurla pret šiem mūsu apgalvojumiem. Nekādu atbildi mēs nesaņēmām tad mums bija jāņem uh, talkā spēka arguments mums būs jāizlem par ļoti svarīgiem jautājumiem balsošanas gaitā. Paldies! Labi, saka priekšsēdētājs. Mēs nebat, debatēsim tagad par šo punktu. Došu vārdu tikai Broka kungam, kurš runās tautas partijas vārdā, un tad beigsies debats un sāksim balsot. No. Priekšsēdētāji. Es saprotu, ka Šievičs kungs ir sarūktināts par to, ka ir eh, viedokļu šķelšanās un, protams, eh, jāņem vērā arī tas, vai mēs spējam iziet uz kompromisiem. Un, ja ir izstrādāta kompromisa priekšlikuma, tad, protams, politiskām grupām par to ir jādebatē. Uh, Un, ja šāda iespēja tiek dota, tad, protams, automātiski visu nevar eh, pārņemt. Ir kolēģi, kam uh, visi grozījumi, visi kompromisi nav pieņemami politiskajās uh, aprindās, tas ir normāli. Un tādā veidā mēs varbūt varam atrast zelta vidusceļu un tomēr nonākt pie apmierinoša rezultāta. Bet, ņemot vērā uh, Sīvieča kunga re, reakciju. Mēs tiešām vēlamies vienoties par kompromisiem, bet ir jāpadomā arī par darboties spējīgu demokrātiju. Džana Kūkundze pat tiešām mēģināja kaldināt kompromisu, piedāvāja to citiem kolēģiem. Viņa arī strādāja pie sākotnējā kompromisa, bet eh, bija arī tāda uh, nedaudz atšķirīga pozīcija divās vietās par divām detaļām, un es domāju, ka referentam nevajadzētu runāt tādā veidā, un tas noteikti apgrūtinās mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! Non è prevista una discussione, onorevole Lanz. Godātie kolēģi, mums nebija paredzēts debatas, Landsbergs kungs, par šo jautājumu. Es vienkārši ļāvu izteikties referentam, un tagad ļāvu izteikties arī vienam no tautas partijas. Ja nu jūs absolūti gribat runāt, pasakiet pēc kāda reglamenta punkta. Prezident. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribu runāt par reglamentu, par šo te īso informācijas apmaiņu. Man šķiet, ne viss tik pilnīgi pareizi šeit izklāstīts. Tautas partijas atteikšanās atbalstīt kompromisu grozījumu un piekto paragrāfu nebija grupas lēmums. Par to nekad grupā netika balsots to nevar uzskatīt par demokrātijas uzvaru, ko mēs šobrīd šeit vērojam. Labi, godātie kolēģi, tad pāriesim pie balsošanas. Es domāju, ka tagad mēs vērosim demokrātiju praksē. Balsosim par to, kas mums ir priekšā. Nedebatēsim, bet balsosim. Pirmais paragrāfs 38. grozījums. Kurš par? Paceliet rokas, lūdzu. 38. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 38. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 39. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 40. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 41. kurš par, pret, atturas nav skaidrs no roku pacelšanas, tādēļ pārbaudīsim balsojumu par 41. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 nobalsoja pret, 23 par. Grozījums noraidīts. 42. ir atsaukts. 43. kurš par? pret atturas noraidīts. 44. ir atsaukts, 45. kurš par pret atturas pieņemts. 46. kurš par pret atturas pieņemts. 47. kurš par pret atturas noraidīts. 48. kurš par pret atturas pieņemts. 49. kurš par pret atturas noraidīts. 50. kurš par? Vai jūs vēlaties pārbaudīt elektronisku balsojumu par 49? Labi. Sākam balsot par 49. grozījumu. Beidzam balsot. 34 pret, 23 pār 1, um, 1 atturējās, tad pieņems 50, kas par, pret, noraidīts. Pārbaudīsim arī 50. ja vēlaties. Sākam balsot par 50. Šķiet, ka trīs balsis pietrūkst. Noraidīts šis grozījums. 51. atkrīt, 52. kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. 53. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 54. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 56. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais grozījums numur 2. Grozījums kurš par, pret, atturas, pieņemts. 60. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 62. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 63. kurš par, pret, atturas, nav skaidrs. Pārbaudīsim arī šo balsojumu elektroniski. 63. balsojumu elektroniski. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Divdesmit septiņi par, četrdesmit trīs pret, noraidīts. Sešdesmit ceturtais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 65. kurš par, pret, atturus, pieņemts. 66. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 67. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 68. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 69. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 70. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Manuprāt, noraidīts, bet neesmu pilnīgi pārliecināts, tādēļ vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Balsosim par 70. grozījumu, lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 nobalsoja par, 31 pret. Noraidīts neizšķirts, bet tas nozīmē, ka noraidīts grozījums. 71. kurš par? Pret? Noraidīts. Es nepārbaudīju, kas atturs, bet liekas, ka noraidīts. Pirmais kompromiss, kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. 74. kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. 80. grozījums, kurš par? Pret? Nevaru pateikt. Tādēļ balsosim par 80. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār, 37 pret, grozījums noraidīts. 81. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. 82. kurš par, pret, atturas pieņemts. 83. grozījums. Mūtiskais grozījums numur 3, kurš par, pret, atturas pieņemts. 88. kurš par, pret, atturas noraidīts. 89. kurš par, pret, atturas pieņemts atturs pieņemts. 90. kurš par, pret, atturs pieņemts. 91. kurš par, pret, atturs pieņemts. 92. kurš par, pret, atturas pieņemts. 94. kurš par, pret, atturas pieņemts Man šķiet, ka pieņemts, bet neesmu pilnīgi pārliecināts. Labāk pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 94. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār, 31 pret. Mana nojauta bija pareizi. Grozījums ir noraidīts. 95. Kurš par? Pret? Atkal nav skaidrs no tā, kā jūs ceļat rokas. Labāk pārbaudīsim elektroniski. 95. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 35 pār 26 pret. Grozījums pieņemts. 96. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 97. kurš par, pret, atturas noraidīts. 98. kurš par, pret, atturas pieņemts. 99. kurš par, pret, atturas pieņemts. 100. ir atsaukts, 101. kurš par, pret, atturas pieņemts. 102. kurš par, pret, nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. 102. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39 pār 24 pret. Grozījums pieņemts. 103. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 105. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 106. kurš par pret atturs pieņemts. Kompromiss numur 3. Kurš par pret atturs pieņemts. 114. grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. Kompromiss numur 4. Vai jūs vēlaties elektroniski pārbaudīt balsojumu par 114? To labi. Balsosim par 114. grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Trīsdesmit astoņi par, divdesmit četri pret. Grozījums pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 128. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 127. kurš par, pret, nesmu pārliecināts par rezultātu. Balsosim elektroniski par 127. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šoreiz šķiet visi nobalsojuši. 32 pret 1 pār grozījums noraidīts. 128. kurš par? pret, atturas, noraidīts. 129. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 130. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 131. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 132. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 133. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 133. kurš par, pret, atturas noraidīts. 134. kurš par, pret, atturas pieņemts. 135. kurš par, pret, atturas pieņemts. 136. kurš par, pret, atturas pieņemts. 137. kurš par, pret, atturas noraidīts. 138. kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 5. Kurš par? Pret? Atturs pieņemts. 141. grozījums. Kurš par? Pret? Atturs noraidīts. 142. Kurš par? Pret? Atturs noraidīts. 143. Kurš par? Pret? Atturs pieņemts. 144. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 145. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 148. kurš par, pret, atturas. Man šķiet, ka pieņemts. 147. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 148. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 149. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. Sestais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 151. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 152. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 153. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 154. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 155. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 156. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 157. es atvainojos, 154. tika pieņemts, līdz ar to 157. atkrīt. Mums nav jābalso par to. 158. kurš par? Pret? Atturs noraidīts. 159. ar mutisko grozījumu numur 4. Kurš par? Pret? Atturs pieņemts. 160. pa daļām. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturs pieņemts nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 160. grozījumu pirmo daļu. Beidzam balsot. 37 pār 24 pret pieņemts. Otrā daļa ir atsaukta. 161. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 162. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 164. kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 165. kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 7. kompromiss kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 180. grozījums kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 181. kurš par? pret, atturs, noraidīts. 182. kurš par, pret, nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 182. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 64 deputāti nobalsoja 32 par 32 pret, līdz ar to grozījums ir noraidīts. 183. Kurš par? Pret? Atturas? Manuprāt, noraidīts. 8. kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 188. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Man šķiet, ka pieņemts. Bet, ja vēlaties, mēs varam pārbaudīt elektroniski. 188. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 45 par, 15 pret. Manuprāt, jums ir jāmaina brīlis, lai labāk redzētu, kā cilvēku ceļ rokas. Simt astoņdesmit devītais, kurš par, pret, atturas, manuprāt, pieņemts. Bet laikam jāpārbauda arī tas elektroniski. Balsosim par 189. Sì, quasi tutti, 101. Ecco, adesso ha votato anche l'1, 44 eh, no, 20. 20 pār, 44 pret, grozījums norādīts. 11. kompromiss, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 196. ar mutisko grozījumu numur 1, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 10. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 11. ir atsaukts, 12. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 9, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 18. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 19. kurš par, pret, nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 19. grozījumu, lūdzu. La votazione. Beidzam balsot. 27 par, 35 pret, 1 atturējās, grozījums noraidīts. 20. grozījums, kurš par, pret, atturs, noraidīts. 21. kurš par, pret, atturs, noraidīts. 22. kurš par, pret, atturs, nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 22. grozījumu. Beidzam balsot. 35 pār 27 pret grozījums pieņemts. 24. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 10. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 31. grozījums, kurš par, pret, atturas, atkal nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 31. grozījumu. Visi ir nobalsojuši. 32 pār, 31 pret, 1 atturējās. Grozījums pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 32. grozījums, kurš par? Pret? atturas pieņemts. 33. kurš par, pret, atturas noraidīts. 34. kurš par, pret, atturas noraidīts. 35. kurš par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim tomēr elektroniski balsojumu par 35. grozījumu. Sākam balsot. Četru balsu trūkst. Labi, beidzam balsot. 38 pret, 25 pār. Grozījums noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Otrais grozījums par? Pret. Atturs pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Piektais grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. Sastais, kurš par, pret, atturas pieņemts. Septītais, kurš par, pret, atturas pieņemts. Astotais, kurš par, pret, atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums elektroniski par rezolūciju kopumā ar visiem grozījumiem. Sākam balsot! Beidzam balsot. 61 deputāts par, 1 pret, 2 atturējās. Sveicu referentu, rezolūcija pieņemta. Un tagad, kolēģi, mēs varam pāriet pie nākamā balsojuma. Mario Dāvida ziņojums. tām grupām, kurām nebija balsošanas saraksts, tagad tāds ir tapis, un mēs varam sākt balsot. Ah. C'è una richiesta di intervento da parte dell'onorevole Vigenin. Vigenin kungs vēlas izteikties lūdzu par procedūru. Sociāldemokrāta grupas vārdā es vēlējos palūgt, lai turpmāk E, kad mums ir paredzēta sanāksme uz veselu dienu, lai mēs nesāktu to ar balsojumu. Pēdējā brīdī radās kaut kādas problēmas, un mums nebija pietiekami daudz laika, lai tās tā pamatīgi apspriestu. Dažas politiskās grupas vēl nebija sagatavojušas balsojumu sarakstu, tādēļ lūdzu turpmāk e, izveidosim labāku procedūru, lai balsojums norisinātos pēcpusdienā. Uh, Otrām kārtām mums šķiet eh, būtu veiksmīgāk, ja balsojums plenārsēdē notika nevis nākamnedēļ Briselē, bet pēc tam Strasbūrā. Eh, vienkārši es vēlējos paust sociāldemokrātu atzinumu, kāds tas eh, ir, kāds atzinums valda ārlietu komitejā, bet vienkārši ir jābūt pietiekam daudz laikam, lai to visu apspriest. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Uh, Par otro iebildumu priekšsēdētāju konferenci var lemt par šādiem jautājumiem un tālāk par jūsu otro iebildumu. Protams, mēs varējām balsot arī pēcpusdienas cēlienā, bet mums uh, ir arī paredzēta tikšanās ar ministru un tādēļ mēs visu mēģinājām, uh, darba kārtību mēģinājām veidot tā, lai uh, varētu ņemt vērā visus šos jautājumus. Protams, ir dažādas grūtības, tehniskas grūtības Šivieč kungs, bet mums ir jāturpina balsojums. Lūdzu pusminūti, bet lūdzu ne minūti ilgāk. Es arī domāju, ka vajadzētu balsot Strasbūrā. Tādā veidā mēs varēsim kaldināt labākus kompromisus. Ja Davīda kungs tam piekristu, mēs vēlētos uh, balsot plenārsēdē nevis. Uh, uh Briseles plenāras sesijā, bet uh, pēc tam Strasbūrā. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 58. grozījums. Kurš pār pret? Atturas noraidīts. 59. par. Pret. Atturas pieņemts. 60. par. Pret. Atturas pieņem. Noraidīts. 61. atsaukts. 62. kurš par. Pret. Atturas pieņemts. 63. par. Pret atturas pieņemts. 64. kurš par? Pret, atturas pieņemts. 65. par? Man šķiet, ka pa 64. to viss bija skaidrs. Tātad bija skaidrs, kāds ir eh, iznākums, bet labi varam nobalsot elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 64. Trīs kolēģi vēl joprojām nav nobalsojuši, bet beidzam balsot. 36 pār, 26 pret pieņemts. 65. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. 66. divās daļās. Pirmā daļa. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa ir atsaukta. 68. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 69. par? Pret. Atturas pieņemts. 70. par pret atturas pieņemts. 71. par pret atturas pieņemts. 72. par pret atturas pieņemts. 73. par Labi, jūs vēlaties nobalsot vēlreiz par 72. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Ci sono ancora tre colleghi che non hanno votato. Joprojām trīs kolēģi nav nobalsojuši, bet es neskatoties uz to, tomēr beigšu balsojumu. 32 par, 29 pret, pieņemts. 73 par, pret, atturas, pieņemts. 74 par, pret, atturas, noraidīts. 75 par,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 92. par, pret, atturas, pieņemts. 93. par, pret, atturas, pieņemts. 94. ar mutisku grozījumu, ko iesniedzis arī Švaļska kungs, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 95. par, pret, atturas, pieņemts. 96. par, pret, pret atturas pieņemts. Kompromis numur 2. Kas par? Pret atturas pieņemts. Tagad simtais grozījums ar Gomešas kundzes mutisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. 101. atsaukts, 102. kurš par pret atturas pieņ... noraidīts, kurš 103. kurš par pret atturas pieņemts. 104. par pret atturas noraidīts. 105. par pret atturas noraidīts. 106. ar mutisku grozījumu, ko iesniedz referents. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 107. par pret atturas noraidīts. 108. par pret atturas pieņemts. 109. par, pret, atturas, pieņemts. 110. kurš par, pret, atturas. Man šķiet, ka pieņemts. Labi, varam nobalsot elektroniski par 110, lai būtu pavisam droši. Sākam balsot. Atkal trīs kolēģi nepiedalās balsojumā. Beidzam balsot. 33 par, 28 pret pieņemts. 111 par, pret, atturas noraidīts. 112 par, pret, atturas noraidīts. Simt trīspadsmitais par pret atturas noraidīts. Simt četrpadsmitais par Vai kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Davida kungs, paldies. Es vēlētos kolēģiem Eh, pavaicāt, vai viņi varētu pieņemt mutisko grozījumu. Ir nobažījusies par uh, status quo, kas valda Eiro un Vidusjūras reģiona brīvās tirsniecības zonā, pieprasa turpināt sarunas. Un tagad pievienoju vārdus, un ja visas prasības ir izvil, izpildītas, veidot uh, brīvu un visaptverošu brīvās tirzniecības zonu, tātad ar vārdiem when requirements are met, kad prasības ir izpildītas. To es vēlējos pievienot no savas puses. Priekšsēdētais turpina. Labi, Davida kungs, ja nav nekāda iebilduma, mēs varam pievienot šo mutisko grozījumu. 114. kas par? Pret, atturas, pieņemts. 115. kas par? Pret, atturas, pieņemts. 116. par? pret atturas pieņemts. 117. kurš pār pret atturas pieņemts. Kompromis numur 3, kurš par pret atturas pieņemts. 122. kurš par pret atturas pieņemts. Kompromis numur 4, kurš par pret atturas pieņemts. 128. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromis 5. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 134. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromis numur 6. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 137. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Labi, kolēģiem nav skaidrs, vai tomēr ir noraidīts, tādēļ nobalsosim elektroniski par 137. sākam balsot. <clears throat> Chiusa la votazione elettronica sul 103. Beidzam elektronisko balsošanu. 29 balsis par, 35 pret noraidīts. 140 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 141. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 142. par, pret, atturas, pieņemts. 143. par, pret, atturas, pieņemts. 144. par, pret, atturas, pieņemts. 145. par, pret, atturas, pieņemts. 146. par, pret, atturas, pieņemts. 147. par, pret,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 atturas pieņemts. 155. par pret atturas noraidīts. Kompromis numur 8 par pret atturas pieņemts. 159. par pret atturas noraidīts. 160. par pret atturas pieņemts. Kompromis numur 9, kurš par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 178. par. Tomēr 11. kompromis vēl. Kas par? Pret atturas pieņemts. 181. par. Pret atturas pieņemts. 182. kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromis 12. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 13. kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 19. kurš par, pret, atturas pieņemts. 20. ar mutisku grozījumu, ko iesniedz Zarīšu Voļskis, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 14, kurš par, pret, atturas pieņemts. 24. par, pret, pret, atturas pieņemts. 25. par, pret, atturas pieņemts. 26. par, pret, atturas pie, noraidīts. 27. kurš par, pret, atturas pieņemts. 28. par, pret, atturas pieņemts. 29. par, pret, atturas noraidīts. 30. par, pret,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 atturas pieņemts. 39. ar referentu mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 40. par. Pret. Atturas noraidīts. 41. par. Pārbaudīsim. Elektroniski balsojam par 40. grozījumu. Sākam balsot. Chiusa la votazione, ma... Beidzam balsot. Divi kolēģi nepaspēja nobalsot eh, vai nebalsoja, bet tik un tā beigsim balsojumu. 35 par 28 pret eh, pieņemts. 41. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 42. par? Pret. Atturas noraidīts. 43. par? Pret. Atturas pieņemts. 44. par? Pret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 atturas, noraidīts 51. par, pret, atturas. Man šķiet, ka pieņemts 52. kurš par, pret, atturas, pieņemts 53. kurš par. Tomēr 13. kompromiss tika pieņemts, tādēļ par 53. vairs nav jābalso. Tagad mutiskais grozījums. Kas par? pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromis numur 16, kurš par? Tomēr Davida kungs vēl vēlējās kaut ko piemetināt. Jā, šeit ir drukas kļūda. 11. marts ir pareizais datums, tad, kad tika pieņemta rezolūcija par Lībiju, nevis 10. datums. Labi. Ņemsim to vērā, saka priekšsēdētājs, un tagad balsojam par kompromisu numur 16. Kurš par? Pret, atturas pieņemts. Trešais par? Pret, atturas pieņemts. Ceturtais. Piektais, sestais, varbūt varam balsot par visiem kopā. Ja? Labi. Uh, Ceturtais, piektais, sestais. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemti. Septītais atsaukts. Astotais. 16. tika pieņemts, tādēļ par to nebalsojam. 9. kas par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad balsosim par eh, visu rezolūcijas projektu grozītā veidā. Sākam balsot elektroniskā kārtībā. Possiamo chiudere eh, la votazione. Beigsim balsot. Nestoties uz to, ka divi kolēģi joprojām nebalso 58 balsis par, viens pret, divi atturējās. Davida kungs sirsnīgi jūs sveic ar panākumiem. Šie ir izcili rezultāti. Nākamais darba kārtības punkts ir viedokļu apmaiņa. Naicas kundze, lūdzu, jūs kaut ko vēlēties tomēr teikt. Priekšsēdētāji kungs un kolēģi. Liberāļu grupas vārdā sākumā vēlējos uh, uzteikt Davida kunga veikumu Otrām kārtām vēlējos teikt, mēs vēlētos, lai balsojums plenārsēdē notiktu Strasbūras sesijas laikā, lai mēs labāk varētu saskaņot savus pozīcijas un pēc iespējas labāk pieskaņoties ātrajai notikuma attīstībai pasaulē. Bet nevajadzētu domāt, ka mums ir kaut kas par uh, pretziņojumu, jo mēs esam principā noskaņot labvēlīgi. Paldies. Labi, Paldies, turpina priekšsēdētājs. Mēs esam atzīmējuši jūsu prasību. Hāvita kungam vēl kas sakāms ir lūdzu. Ļoti lakoniski es biju ēnu referents um, par ziņojumu, kas veltīts uh, Persijas līča sadarbības padomēji. Un es domāju, ja mēs šo tekstu atstāsim uh, pašreizējā redakcijā, tad mūs varētu apvainot, ka mēs uh, nesakojam notikumiem un nesam ziņojumu aktualizējuši. Tādēļ vēlējos pateikt. Mums varbūt vajadzētu izstrādāt kaut kāds kompromisu grozījums, uh, ko iesniegt plenārsēdē, lai parūpētos, lai šis ziņojums ir pietiekami aktuāls un ņem vērā arī notikuma attīstību. Paldies! Labi, saka priekšsēdētājs, protams. Ministra kungs ir ieradies ļoti precīzi, Paskūkungs, vai jūs varētu tagad vadīt sanāksmi, jo man uz kādu brīdi ir jādodas prom, un Paskūkungs tagad uh, ņems vadības grožus savās rokās. Because we are a bit, uh, Good luck. We are a bit, uh, you know that yes, the whole thing is about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 Javits? Hmm? Javits? No, no, no, this is... No, no, no. no. Yeah, this is... Io a parte. A parte. Questo. Yeah. Okay, let's start because uh, we are all. Dargie draugi, lūdzu, ķersimies pie darba. Mēs esam jau nokavējušies par 20 minūtēm. Mūsu priekšā. Time. Mums priekšā ir ļoti apjomīga darba kārtība, un mums visi punkti tomēr ir jāpaspēj izskatīt. Vēlējos eh, mūsu vidū sveikt eh, Vasko Naumuski kungu. Viņš ir eh, premjerministra vietnieks un atbildīgs par Eiropas jautājumiem bijušā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā. Naumuska kungs sirsnīgi jūs sveicu. Un vēl mūsu vidū vēlējos sveikt Kacimar Kākisa kungu, kas vada delegāciju attiecībām ar Maķedoniju. Arī Kacimār Kārkisa kungs eh, sēž zālē un citi delegācijas deputāti. Domāju, nevienam nav nekāds noslēpums, ka ir pienācis īsais brīdi, īstais brīdis, lai eh, runātu par situāciju jūsu valstī, par jūsu valsts kandidātu statusu. Un pēc tam uh, mums ir paredzēts debatēt par uh, bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas progresa ziņojumu. Uh, Es uh, ceru, ka mēs pēc jūsu izklāsta arī tā labāk un padziļinātāk izpratīsim situāciju un varēsim turpināt savu darbu šajā kontekstā. Pēc šiem ievadvārdiem es eh, došu vārdu uh, premjerministra vietniekam lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, dārgie deputāti, dāmas un kungi. Man patiešām ir lieliska iespēja šodien uzstāties jūsu priekšā ārlietu komitejā. Uh, lai varētu diskutēt par eh, pēdējām aktualitātēm Maķedonijā un eh, tāpat varbūt eh, varētu minēt dažus vārdus par progresu ziņojumu, ko sagatavos Zorans Tālers. Sākumā vēlējos pateikties Tālera kungam par viņa ziņojumu, par to, ka šis jautājums ir ticis iekļauts Eiropas Savienības darba kārtībā un mūsu valstī patiešām ir izveidojusies tieši sadarbība ar Tālera kungu un ceru, ka tā tāpat auglīga būs arī nākotnē. Like the... Eh, varbūt minēšu dažas pēdējā laika aktualitātes savā dzimtenē, vēlējos teikt, ka mēs ļoti augstu vērtējam to dialogu, kas ir izkopts ar Eiropas parlamentu kopumā un ar dažiem deputātiem tā individuālā kārtībā. Daži no jums jau bija ieradušies Maķedonijā, lai paši savām acīm pārliecinātos par to, kas notiek uz vietas un uh, turpināt runāt par Eiropas Savienības darba kārtību. Tagad mēs tā atklāti un konstruktīvi varam diskutēt par jautājumiem, kas ir gan mūsu, gan jūsu interesēs un, protams, mēs ļoti uzmanīgi uzmanīgi uh, sekojam visiem tiem ieteikumiem, kas tiek sniegt mūsu valdībai. Uh, 2011. gadā mēs atzīmējam 20. gadskārtu kopš Maķedonija kļuva neatkarīga no Dienvidslāvijas, un tā ir vienīgā valsts, kas savu neatkarību guva mierīgā ceļā. Pēdējo 20 gadu laikā mēs bijām nopietnas un uzticams Eiropas Savienības partneris. Mēs vienmēr uh, bijām gatavi palīdzēt Eiropas Savienībai, vai mēs runājam par 90. gada krīzi Balkānos vai arī par krīzi Kosovā 99. gadā. Eh, savā ārpolitikas lauciņā mēs vienmēr esam piekopuši tādu pro-eiropeisku perspektīvu. Protams, mēs veicām arī daudz institucionālu reformu, un 96. gadā tika noslēgts sadarbības nolīgums, 2001. gadā asociācijas un sadarbības nolīgums. Un 2005. gadā mēs saņēmām ieteikumu no Eiropas komisijas sākt sarunas par iestāju 2009. un 2010. gadā. Tagad mēs atrodamies tādās kā politiskās krustcelēs, esam gatavi sākt sarunas par uh, pilnīgu iestāju Eiropas Savienībā. Un šī vēsturiskā iespēja tagad atrodas mūsu priekšā, rokas tvērienu attālumā un uh, Protams, jāņem vērā, ka tā ir eh, gan mūsu atbildība, gan Eiropas Savienības atbildība. Mēs neatrodamies ne Āzijā, ne Āfrikā. Mēs atrodamies Eiropā, Eiropas kontinentā, un tieši tādēļ arī Eiropas Savienībai ir jāspēlē pārliecinoša loma uz Eiropas kontinentu skatuves, lai varētu pal palīdzēt labāk Maķedonijai iesaistīties Eiropas Savienībā. Uh, Eh, Bijusī Dienvidslāvijas eh, republika Maķedonija eh, ļoti aktīvi veica Eiropeiskās integrācijas vadlīnijas, to mēs esam darījuši jau kopš neatkarības atgūšanas. Šādi mērķi ir gan valdības, gan administrācijas acu priekšā, gan arī visu pilsoņu acu priekšā. Manuprāt, Vairākums, kas atrodas zālē, uzskata, ka Maķedonijas um, Eiropas integrācijas procesa turpināšana ir viens no svarīgākajiem soļiem, kas jāveic šajā reģionā, jo Eiropas Savienība ir bijusi iesaistīta uh, mūsu darbā, palīdzot dažādās aktivitātēs, gan finansiāli, gan arī politiski. Eiropas Savienībai ir jāizmanto visi instrumenti un mehānismi, lai varētu dalību valstīm piedāvāt, lai varētu kandidātu valstīm piedāvāt šo dalības perspektīvu. Un jāņem vērā, ka tas varētu iedrošināt eh, jauniešus, jo viņi vēlas, lai mūsu sabiedrība kļūtu par pilntiesīgu Eiropas Savienības sabiedrību un, eh, un lai tas gal galā vainagotos ar iestāju savienībā. Kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešama aktīva paplašināšanās politika, mums ir, eh, protams, arī jānošķir, kuras ir tādas pilntiesīgas kandidātu valsts un kuras ir iespējamās kandidātu valsts. Eiropas Savienībā, protams, norisinās visai dzīvīgas diskusijas par paplašināšanās politiku un paplašināšanās darba kārtība ir visai apjomīga. Mm. Eiropas Savienībai ir eh, jārisina tādi jautājumi, kas vēl joprojām nav atbildēti, jāņem vērā eh, vēstures un geogrāfiskie parametri un eh, sarunām jārorisinās vienādā acu augstumā un tādā labā sadarbības gaisotnē. Mēs nedrīkstam apšaubīt Eiropas Savienības uzticamību un, protams, atklā, paplašināšanās process nāks par labu un miljoniem pilsoņu Eiropas Savienībā un tas jau ir nācis par labu miljoniem pilsoņu pēdējo desmitgažu laikā. Uh, Protams, ir jāīsteno nepieciešamās politiskās un ekonomiskās reformas Rietumu Balkānos, un to jau ir darījušas daudzas centrāla un austruma Eiropas valstis Eiropā pagātnē. Mums ir jādomā par attīstību un integrāciju mūsu reģionā, un, protams, šai Eiropas perspektīvai ir jābūt reālai un taustāmai. Mums ir jāturpina veikt reformas, un, protams, savu uzdevumu ir jāveic gan Eiropas Savienībai, gan Balkānu valstīm gadiem. Ungārijas prezidentūra un pēc tam Polijas prezidentūra ir izstrādājuši vairākas vadlīnijas, lai paplašanāšanās procesam varētu ieviest, iedvest tādu jaunu dzīvību un um, mēs vēlamies savus politikas vadlīnijas vairāk satuvināt ar Eiropas Savienības politiskajām vadlīnijām. Eh, iestājas sarunu uzsākšana mums nozīmētu tādu lielu soli uz priekšu un eh, arī pavērtu priekškaru integrācijas procesam. Uh, Mums, protams, ir jāizpilda visas nepieciešamās prasības, un pirms diviem gadiem Eiropas komisija to jau apstiprināja, ka mēs prasības esam izpildījuši, un tika dota arī zaļā gaisma iestājas sarunu uzsākšanai. Bet ir bijis arī. In the early 90s. Bija arī, eh, protams, šis strīds par valsts nosaukumu ar Grieķiju, un eh, joprojām te turpinās eh, tāda rīvēšanās, arī ANO ir iesaistījusies procesā. Protams, šis strīds zināmā mērā aptumšo mūsu iestājas iespējas, bet mēs joprojām turpinām aktīvi strādāt pie tā, lai šo uh, strīdu atrisinātu, jo nevēlamies, lai tas stātos priekšā mūsu ceļā uz Eiropas Savienību. Vajadzētu atrast tādu risinājumu, kas būtu pieņemams abām valstīm un to pilsoņiem, un uh, vajadzētu rast arī tādu risinājumu, kas uh, neapdraudētu ne kultūru, ne identitāti nevienas valsts iedzīvotājiem. Uh, Protams, mums jāsaprot, ka dzīvojam daudzetniskā, krāsainā sabiedrībā. Eiropas Savienība arī varētu varbūt palīdzēt ar kādu stimulu grūdienu, lai varētu šo strīdu pēc iespējas ātrāk atrisināt. Lūdzu, turpiniet būt tikpat entuziastiski kā tagad. Nevajadzētu varbūt Uh, izveidot kaut kādu tādu pātrināto iestājas ceļu Eiropas Savienībā. Mēs vienkārši vēlamies, lai šis ceļš būtu gluds un lai mēs pa to varētu iet pārliecinoši. Protams, strīda uh, atrisināšanai ir jābūt ilgspējīgai, ir jāparūpējas par to, lai uh, tās nenāk par ļaunu nevienai no iesaistītiem valstīm, lai mēs arī varētu attīstīties Eiropā tik izdaudzinātajā labklājībā un solidaritātē. Eh, Saloniku eh, darba kārtībā tika runāts par paplašanāšanās procesu, tāpat eh, mēs runājam par 2014. gada darba kārtību. Es ceru, ka Grieķija izturēsies atbildīgi un, protams, mēs esam apņēmības pilni turpināt Eiropas integrācijas procesu tajā reģionā, kas īstenībā arī ir daļa no Eiropas. Mēs arī jūtam Eiropas Savienības ietekmi savā reģionā, mēs jūtam uh, tādu spēcīgu orientāciju Eiropas virzienā, mēs esam arī veikuši ļoti daudzas nopietnas tālējošas reformas. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību tika īstenots ļoti gludi un nevainojami. Šī gada janvārī mēs uzsākām sarunas par tīrzniecības liberalizāciju un tālāk par asociāciju. Mums ir jārunā arī par pirmo militāro misiju. Maķedonija piedalījās dažādās starptautiskās krīzēs, tur piedalās 4% no mūsu militāriem spēkiem. 2011. gadā ir arī kāda būtiska gadskārta, proti mēs svinam Ohridas pamatnolīgumu desmito gada dienu, kā arī uh, to, eh, ka ir apritējis desmitā gada diena stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, un es ceru, ka 2011. gadā mēs varēsim arī svinēt iestājas sarunu uzsākšanu. Dārgie deputāti, vēl daži jautājumi Eh, ko savā ziņojumā ir minējis Tālera kungs. Tas ir ziņojums par Maķedonijas progresu 2010. gadā. Šajā ziņojumā ir ļoti vērtīgi ieteikumi un, protams, eh, tos ir ņēmus vērā gan mūsu valdība, gan arī visas atbildīgās institūcijas. Un, eh, protams, šie ieteikumi ir radījuši arī interesi un tādu plašu atbalsi visā Maķedonijas sabiedrībā. Ir daži jautājumi, kam es vēlējos pieskarties vi, viens no tiem ir uh, preses situācija, medijas situācija, ir jāatzīst, ka ir ļoti daudz jaunu mēdīju, ir arī tādi mēdīji, kas ir padaļai piedara valstī, padaļai privātiem īpašniekiem, un ir eh, jāpieņem likumi, kas attiec uz mediju tirgu un arī um, mediju īpašumu tiesībām. Protams, žurnālistiem ir jābūt iespējai darboties brīvā atmosfērā, eh, viņiem ir jājūtas drošiem un neiebaidītiem. Ir, protams, arī eh, dažādi tādi necaurskatām pasākumi. Eh, mēs nevienmēr varam runāt par to, ka viss ir rožaini. Tādēļ žurnālistiem ir jābūt pēc iespējas neatkarīgākiem un viņiem ir jābūt iespējai sastādīt savus ziņojumus neatkarīgā um, un kompetentā veidā. Tāpat vēlējos pievērst jūsu uzmanību tam progresam, kas tika veikts tieslietu jomā, tika pieņemti vairāki likumi, lai varētu garantēt tiesnešu neatkarību un profesionalitāti, lai uz viņiem nevarētu veikt nekādu politisko spiedienu un valdība turpina modernizēt tieslietu ietvaru, lai tas atbilstu uh, jaunākajām mūsu laiku prasībām. Tālāk par administrācijas, par pārvaldes reformu arī šeit ir pieņemti vairāki likumi, uh, kas attiecas arī uz uh, šo cilvēku profesionalitāti, prasmēm un iemaņām. Mēs esam par to diskutējuši arī ar Eiropas komisiju, un tā ir izteikusi vairākas ieteikumus šajā kontekstā. Tāpat eh, mēs esam eh, arī spēruši liels soļus tirgus ekonomikas virzienā, tika pieņemties vairākas ekonomiskās politikas vadlīnijas, mēs runājam par fiskālo politiku, un mēs īstenībā esam daudz ko sasnieguši, pat nestoties to, ka piedzīvojam finanšu krīzi. Uh, Mēs 2011. gadā esam pat uh, sasnieguši zinām ekonomisko izaugsmi. Protams, mēs apzināmies, ka daudz darba vēl ir jādara, bet nestoties uz to Maķedonijas valdība. Uh, mēģināja visas negatīvās krīzes sakas iz, izskaust pēc iespējas spēcīgāk, lai varētu turpināt savu ceļu uz priekšu. Protams, mēs esam apņēmības pilni turpināt savu integrāciju Eiropā. Es nezinu, vai jūs apzināties, cik ļoti augstu mēs vērtējām sadarbību ar Eiropas parlamentu, bet, protams, mēs turpināsim uh, rēķināties ar jūsu atbalstu arī tad, kad uzsāksies iestājas sarunas. Bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija Eiropas parlamentu uzskata par spēcīgu demokrātijas, tiesiskuma un cerību simbolu, un tagad mēs gaidām jūsu atbalstu, kā arī Eiropas komisijas atbalstu, lai turpinātu sarunas par pilntiesīgu iestāju Eiropas Savienībā. Mēs esam veikuši ļoti daudz, mēs esam nogājuši garu ceļu, un mēs patiešām ceram, ka nākotnē Eiropas parlaments būs viens no mūsu lielākajiem atbalstītājiem Eiropas integrācijas procesā. Liels paldies par uzmanību! uzmanību un ar lielāko prieku atbildēšu uz visiem jautājumiem. Paldies! Now, uh, ask, uh... Un tagad es gribētu uh, Čecimēr Kakis uh, kungu lūgt un, ja iespējams, iekļauties trijās minūtēs. Paldies, priekšsādātāji kungs. Man ir liels prieks redzēt uh, mūsu vidū Naumauska kungu. Viņš ir patiešām bieži viesis Briselē. Un arī Skopjē viņš vienmēr mūs ir sirsnīgi uzņēmis, vēlējos par to viņam pateikties. Liels paldies par šo ciešo sadarbību. Eiropas Savienības delegācija ar kolēģiem no Sobraņa sadarbojas ļoti aktīvi. Eh, kopīgi ar Zoranu Tāleru kungu mēs vienmēr esam eh, Maķedonijā atraduši atvērtas durvis, vienmēr eh, ar mums sadarbojās, mums sniedz visu informāciju, bet premjer vietnieka kungs es vēlējos jums teikt sekojošo ekonomiskā attīstība jūsu valstī ir tāds kā paraugs visos Rietumu Balkānos, bet nestoties uz to krīze, it sevišķi jūsu dienvidu kaimiņus ir skārus ļoti smagi. Vai uh, jūs varējāt eh, kaut kādā eh, veidā atdalīties no ekonomiskās attīstības reģionā, nestoties uz eh, šo visai bēdīgo situāciju, jūs tomēr tā pārliecinoši gājāt uz priekšu un krīzi jūs tik smagi neskāra. Bet, protams, jāņem vērā, ka valstī joprojām ir dažādi konflikti, ja mēs runājam par albāņu mazākumu tautību, ja to vispār var nosaukt par mazākumu tautību. Tas īstenībā mums rada bāžas. Tagad mēs uh, svinam Ohridas pamatnolīguma desmito gada dienu, un tieši šajā zīmīgajā datumā mēs vēlamies, lai kaut kas uh, notiktā, tad, lai šie jautājumi tiktu risināti. Protams, Eh, ne tikai Eiropas parlaments jūs atbalsta, un es domāju, ka gan padome, gan komisija jūs atbalstīs, jo eh, Ohridas pamatnolīguma desmitā gada diena ir patiešām tāda ļoti īpaša diena. Un eh, tagad vēlējos runāt par trim aspektiem, kas man lik, kas iezīmējās tā ļoti spilgti pēdējo diskusiju laikā. Uh, Pirmām kārtām Ervins Forē, Eiropas Savienības bijušais vēstnieks, viņš vairāk nav vēstnieks, viņš pirms dažām uh, nedēļām devās pensijā, bet no viņa tā oficiāli neatvadījās. Viņš bija ļoti uh, tāds svarīgs faktors, viņš ļoti aktīvi darbojās jūsu valstī, bet uh, deputāti, valdības partija viņu tā ļoti smagi apvainoja un no viņa tā pienācīgi neatvadījās. Forēkungs, es vēlējos jūs sirsnīgi sveikt šajā zālē, jūs ļoti labi sadarbojoties arī ar Eiropas parlamentu. Tālāk tik runāts par preses brīvību, es domāju, Zorāns Tālērs arī par to runās. Tagad uh, ķeršos pie trešā punkta. Uh, tagad runājot par par vēlēšanām, par politiku. Jūs teicāt, ka atbalstīsiet arī agrīnas vēlēšanas, bet es nezinu, vai tas kaut kādā veidā varēs atdzirsēt šo nokaitēto situāciju. Jaņem vērā, ka politiskais dialogs ir tāds ļoti konfrontējošs, tā nav pati labākā zīme. Un es domāju, būtu ļoti jauki, ja Eiropas parlamenta delegācija varētu doties uz jūsu valsti, lai novērotu vēlēšanu procesu. Paldies! Mr. Zoran Thaler, please, the rapporteur. Zoranam Talerkungam referentam lūdzu vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī uh, premjerministra vietniekungs par šo iespēju tikties ar jums. Es domāju, ka patiešām tā ir lieliski iespēja šeit tagad uh, sastapjos Eiropas parlamentā, lai gan mums ir visu laiku bijis ļoti labs uh, dialogs. Maķedonijas pārstāvi visu laiku ir Briselē un Eiropas parlamentā arī. Un tāpēc es izsaku lielu atzinību par jūsu ļoti konstruktīvo sadarbību un akcentēju, ka arī mūsu pamat uzdevums ir tas pats proti, lai Maķedonija kļūst pēc iespējas ātrāk par Eiropas Savienības dalību valsti. Uh, Lielākā daļa māju uh, kolēģu šeit parlamentā um, arī ir piedalījušies uh, uh, pirmā ziņojuma projekta sagatavošanā un ir ar to pašu viedokli, ka mums ir jāuzsāk sarunas par iestāšanos ar Maķedoniju, un to mēs nekādā ziņā nedrīkstam nekad aizmirst. Bet vispārīgi runājot, uh, Eh, par šo rezolūciju ir eh, politiskajā aspektā liela vienotība, atkal to akcentēju, un tas arī būs redzams mūsu šodienas debatēs, ka mums ir 14 kompromisa priekšlikumi, kuri ir izstrādāti pamatojoties uz eh, iesniegtajiem um, grozījumiem attiecībā uz pirmo rezolūcijas projektu. Tie, eh, kuri eh, seko līdzi eh, Eiropas Savienības un Maķedonijas un ASV Vašingtonas Maķedonijas attiecībām, var skaidri saskatīt, ka šeit ir liela vienprātība. Kaut arī Maķedonija ne tikai pēdējos gados bet vispār eh, savu 20 gadu neatkarības laikā ir daudz ko sasniegusi, ir tomēr zināmas eh, bažas par atsevišķiem jautājumiem, vai tie tiek risināti pietiekoši pozitīvi un pietiekoši ātri. Pirmkārt, es gribētu minēt politisko dialogu ko arī jūs pieminējāt. Otkārt, eh, starpetniskās attiecības eh, Maķedonijā, un tad arī vēl ir šis jautājums par plašsaziņas līdzekļu eh, neatkarību un tieslietu sistēmas neatkarību. Un, protams, ir pēc iespējas jābūt precīzākam eh, plānam integrēties Eiropas Savienībā un NATO. Mēs šeit eh, parlamentā vēlētos, lai valdībai būtu ļoti precīzs plāns uh, Uh, ko mēs parlamentā varētu novērtēt, kā jūs šo integrāciju vēlaties sasniegt, lai mēs to varētu atbalstīt. Un tad, tad arī runājot par patreizējo politiskā dialoga uh, status, mēs vēlētu zināt, kā tas tālāk tiek uh, tuvākajos mēnešos plānots, un arī vairāk informācijas par neatkarību tieslietu sakarā un plašsaziņas līdzekļu uh, saskaņā, un kā jūs atzīmēsiet Ohrids pamatnolīguma desto gadienu. Un varbūt jūs arī varētu pastāstīt par saviem konkrētajiem plāniem. E, kā pārvarēt e, vēl tos šķēršus, kas mums ir ceļā uz to, lai uzsāktu iestāšanās sarunas? Uh, un kāds ir uh, status startautiskajā uh, eh, tribunālā Hāgā, kur notiek tiesvetība ar jūsu kaimiņu valstu Grieķiju. Paldies! Lai mēs varētu ietaupīt uh, laiku, piedāvāja pusotru minūti runas laiku Džanaku kundze. Lūdzu jums vārds. Paldies priekšsādātājiem! Un uh, pateicība uh, ministra prezidenta vietniekam Eiropas lietās par uh, priekšlasījumu. Es domāju, ka uh, jūsu informācija dod mums gan cerības, gan pārliecības skatoties nākotnē. Un es domāju, ka tas ir tikai dabiski, uh, uh ka uh, sarunu uh, sākumā uh, Eh, piedalās arī tādas eh, valstis, eh, kuras, kas sarunās piedalās ir tādas valsts mm, kā Slovenija un Horvātija, kuras zinām iebildumi. Un kā Banki Mūns teica, kad viņš apmeklēja EPP, tad arī Grieķija ir pieņēmuši šo priekšlikumu. Bet pašlaik vēl Grieķijas valdība nav gatava uz, uzsākt sarunas, pirms eh, nav pieņemta rezolūcija par šiem galvenajiem jautājumiem un arī kāda, eh, kad vēl nav zināma tiesvedība. Un tā tad mums ir skaidrs, ka mums ir jābūt tādam eh, sintētiskam, jeb saliktam vārdam lingvistiski. Un, protams, arī svarīgi zināt, kā plašsaziņas līdzekļi reaģēs. Paldies, tagad Skopas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos eh, izteikt atzinību ministru kungam par iespēju atrasties šeit mūsu vidū un uzklausīt viņu, jo viņš sniedz detalizētu izklāstu par situāciju savā valstī, bet es domāju, ka jāsaka, ka ir arī tādas tendences, kuras nevirzās pareizā virzienā, un ja ir kāda kritis, ka valsts attiecībā uz uh, valdību, tad šāda kritika tiek noklusināta. Un uh, politiskais dialogs arī tad neturpinās. Mēs tagad redzam, ka ir virzība uz agrīnām vēlēšanām. Un uh, E, tomēr šeit ir arī dažādi e, traucējumi, ir personiski mutiski uzbrukumi, arī uh, Forē kungam ir bijuši uzbrukumi, un mūsu uh, uh, parlamenta deputāts Tālerkungs uh, saka, ka arī daudzās situācijās ir ļoti negatīva attiecības, attiecība fonds attiecībā uz Grieķiju. Un premjerministra premjerministrs ir ļoti e, veiksmīgas iniciatīvas uzsācis divpusējo attiecību e, virzienā. Un mēs cerēsim, ka Sagrevskī kungs arī uzņemsies tādu iniciatīvu, lai visus šos jautājumus atrisinātu un rādītu, ka viņu interesē nopietnas Eiropas eh, virzības. Paldies, tagad vārds Kovačekungam. kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Labdien, premjerministra vietnieku kungam! Mēs esam ļoti priecīgi jūs redzēt ārlietu komitejas sēdē. Lielais vairums no mums vēlas, lai jūsu valsts ļoti drīz jau integrētos Eiropas Savienībā. Mēs jūs varētu sveikt kā pilntiesīgu dalību valsti mm, protams, kā eh, Fairam iedzīvotāji jūtas kā eiropieši priekšētāja vietnieks, mēs jūs atbalstam eh, šajā integrācijas ceļā uz Eiropu. Mēs vēlamies, lai jūs eh, veiksmīgi veiktu iekšējās reformas pirms integrācijas, lai uzlabotos starpetniskās attiecības un visu pilsoņu tiesības, lai arī kāda būtu to etniskā piedarība. Diemžēl pēdējā laikā mēs vērojam, ka. Mm, Fairom iedzīvotāji vēlas saņem Bulgārijas pilsonību. Mēs redzam, ka viņi arī tie, ka šie minoritāšu pārstāvi saskars ar dažādām grūtībām un spiedienu darba vietā. Godātais eh, Naumovska kungs šāda praksa ir jāatstāja pagātnē. Tā nedrīkst kaitēt labām kaimiņa attiecībām šī situācija. Man ir arī konkrēts jautājums. Pirmkārt, Naumovska kungs, es ļoti priecājos dzirdēt jūsu apņemšanos uh, visu slepeno dienestu aģentu vārdus publiskot. Es gribu uzdot jautājumu, cik tālu jūs esat tikuši šajā procesā? Vai esat saņēmuši no Serbijas arhīvu materiālus, kas agrāk atradās Belgradā? Uh, es eh, vēlos jūs aicināt turpināt labu kaimiņu attiecību veidošanu ar kaimiņu valstīm, it īpaši ar Bulgāriju un ar Grieķiju, respektējot šo valstu vēsturi un neļaujot atsevišķiem cilvēkiem uh, manipulēt ar vēstures faktiem. Tāpat ir jāatsakās no tabu. Mums ir jāvienos un nevis jāšķir Eiropa. Paldies, Chairman. Paldies, eh, priekšsādātājs. Pirmkārt, ministra prezidenta vietniekungs vēlos jūs apsveikt ar ierašanos šeit, un jāsaka, ka informācija, eh, kuru jūs sniedzāt mums, ir visai pozitīva, bet vēlos arī teikt eh, šo to, kas varbūt nebūs visai patīkami jums. Um, pirms dažām dienām daudz vairāki mm, deputāti saņēma vēstuli no kāda jauna cilvēka, kurš eh, bija izteicis savu viedokli savā emocionālajā attieksmē, un viņš runāja par situāciju jūsu valstī. Un eh, šī vēstule eh, rada zināmas bažas. Tad vajadzētu tai arī jums pievērst vērību, jo iespējams, ka tā atspogļo lielu daļu jauno cilvēku attieksmes. Jums gan nevajadzētu baidīties eh, no tā, ka iestājas zināms pogrums paplašināšanās virzienā, jo paplašināšanās ir Eiropas Savienības strateģiskā virzība un arī mēs parlamentā to pilnā mērā respektējam. Uh, Bet es domāju, ka tad, kad mums ir e, jāstrādā ar vēl atvērtiem jautājumiem, mums jābūt gan modernākiem, gan elastīgākiem, mazāk nacionāliem, e, e, mazāk jākšķējas par vēstures E, e, aspektiem jābūt pragmatiskākiem. Priekšsēdētājs saka, mums ir jāslēdz runātājs saraksts, Lamsdārf kungs būs pēdējais šajā sarakstā, un man jums jāatgādina, ka mums ir diskusijas. Jūs, e, cienītais kolēģi, gan nevaraizēties, jūs esat sarakstā, bet saraksts ir jāslēdz, jo mums tad būs debatas, un lūk, šeit ir mans pilnvarojumā morīts, tad mums būs debats par noķeriem vēlāk. Kukan kungs, lūdzu. Paldies! priekšsēdētāji. Es sirsnīgi sveicu no Moskie kungu un arī viņam personiski gribu pateikties par to, ka ir uzturēts ļoti konstruktīvs dialogs starp Eiropas parlamentu un jūsu valsts eh, valdību. Man trīs jautājumi. Pirmkārt, politiskā situācija pirms vēlēšanām. Kā mēs zinām, sociālistu partijas boikotē parlamentu. Tas tiešām ir slikti un es domāju, pat nav pieņemami. Vēl vairāk tās draud, eh, ka nepiedalīsies. Uh, vēlēšanās. Vakar saņēmām paziņojumu, eh, ka premjerministrs eh, kopā ar opozīcijas līderi meklēs risinājumu, bet kāds būs risinājums, vai piedalīsies vai nepiedalīsies sociālistu partija vēlēšanās? un arī eh, kā tiks sagatavots vēlēšanas kodeks, kas ir ļoti svarīgi. Es e, ceru, ka e, tautas skaitīšana e, nebūs traucēklis vēlēšanām, lai gan noritēs man vienā tam pašā laikā. Un nākošais jautājums ir saistīts ar Oktīdas pamatnolīgumus. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs dokuments. Laiks ir pierādījis, ka tas ļoti labi strādā, lai uzlabotu uh, situāciju dažādās reģiona daļās. Bet kā jūs tātad šo desmit gadienu akcentēsiet? Paldies, un tagad vārds pasaukungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos pateikt, eh, ka tas kolēģis, kas sēž aizmugurē, runāja par nacionālismu, bet nacionālisms nav kandidāta valsts privilēģija, diemžēl tas ir sastopams arī jau esošajās dalību valstīs. Nacionālisms eh, bloķē eh, sasniegtos panākums, un Džanakū kundze pareizi minēja. Man ir ļoti liels prieks, ka viņi runāja par sarunu uzsākšanu. Komisija skaidru un gaišu pateica, sarunas ir jāuzsāk. Parlaments atkārtotas reizes ar lielu balsu pārsvaru ir lūdzis uzsākt sarunas. Ungārijas prezidentūra, kad es ar to runāju pagājušā nedēļā, teica, ka cer, ka līdz jūnijam beigām uh, Ungārija varēs atgriezties pie komisijas ieteikumiem runājot par sarunu uzsākšanu. Uh, Vicepremjera kungs, es vēlējos jums pavaicāt, ja jau visas Eiropas institūcijas to tik ļoti vēlas, kādēļ tad tas nenotiek, vai šeit ir kāda blokāda, ir taču arī pagaidu nolīgums. Uh, eh, Premjeru vietnieku kungs, es vēlējos pavaicāt, kādēļ eh, šis vidusposma nolīgums netiek minēts debatēs. Un tagad tā, tā eh, īsa personīga piezīme. Uh, Kacimarkākisa kungs, man tas nešķiet uh, pareizi, ka jūs šeit runājāt par Forē kungu. Man ir savs personīgais viedoklis par Forē kungu, bet es to šobrīd neatspoguļošu. Man nešķiet, šī, ka šī būtu piemērotā vieta, lai par to runātu. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Ministra, jūs esat eh, laipni sveicināts Eiropas parlamentā mūsu komitejā. Es arī vēlētos eh, dalīties eh, ar saviem uzskatiem un uzdot dažus jautājumus. Dalība valstis dalībvalstīm ir arī kandidāta status iestāšanās sakarā. Un eh, tas nozīmē, ka faktiski tā ir tāda priekšstāvpa Eiropas Savienības eh, ziņā. Un tad, kad mēs skatāmies uz kandidātiem, tad tās ir bijušas valstis, kas ir stabilas eh, un ar ļoti labi funkcionējošu demokrātiju. Dažus pēdējos mēnešos jūsu valstī ir iznācis saskaties grūtībām saistībā ar agrīnām vēlēšanām un kampaņu šajā sakarā. Uh, un tas arī iespēdo parlamentāros procesus. Pašlaik notiek uh, uh, vēlēšana komisijas priekšsēdētā izvirzīšanas uh, process un ir zināmas šaubas par dažādām uh, lietām noteikumiem attiecībā uz vēlēšanu noteikumiem no elektori, elektorāta. Šīs ir problēmas, kas arī saistāmas ar balsošanas tiesībām. Uh, Eh, diasporā, eh, tas ir tajās diasporās, kur cilvēki dzīvo citās vietās, un vēl nav šīm problēmām atrast atrisinājumu. Jautājums ir, kas tad notiks, ņemot vērā visas šīs grūtības eh, un tuvojošās vēlēšanas? Un vai jūs uzskatāt, ka Grieķija vienmēr ir jāvaino visās problēmās agrāk? Paldies! Nākošā runātāja. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos teikt sekojošo, eh, ka parlaments ir stingri eh, nolēmis atbalstīt visos veidos Eiropas Savienības paplašināšanu. Ministra prezidenta vietnieka kungs. Jūs eh, jau, protams, nepārstāvat eh, tādu kārdinājumu, kas saistīts ar nacionālismu un līdzīgām lietām, lai gan arī dalību valstīs šādu kārdinājumu pastāv. Es tomēr gribētu teikt, ka jūsu Eiropas eh, ceļš ir ļoti nopietni jāstājas ar cilvēku resursu lielāku akcentēšanu, labāku izmantošanu. Uh, Eh, neatkarīgi no tā, kāda eh, partija ir pie varas, jo tādai valstī kā jums ir nepieciešama vietēja administrācija, kur nav politizēta, bet kura tiešām var praktiski strādāt. Un es vēlētos arī uh, kaut ko vairāk zināt par jūsu uh, pasākumiem, lai depolitizētu vietēju administrāciju. Paldies! Yes. Uh, Tanaka kungs nākošais. Paldies! Eh, es arī no savas ECR grupas eh, apsveicināju Morski kungi, un eh, es saku, ka ēna referents nevarētu visam piekrist, ko Tāler kungs ir sagatavojis. Tomēr, uh, Eh, jāsaka, ka ir ļoti pateikami, eh, ka ir eh, jūsu politiķi pārstāvēti un jūsu valdība ir tiešām ļoti centusies šādas te sanāksmes atbalstīt, un mēs arī esam paši noturējuši vairākas svarīgas tikšanās gan ar jums, gan ar premjerministru, un arī, protams, saprotam tās bažas, kuras jūs izklāstījāt uzrunājot deputātus. Un jāsaka, valdība pašlaik ļoti sarežģītā mm, situācijā un eh, opozīcija eh, dažādos veidos boikotē parlamentu darbību. Es tāpat kā eh, citi runātāji esmu bēdīgs par to, ka ir ļoti grūti atrisināt valsts vārdu jautājumu strādājot ar Grieķiju, tas notiek sarežģīti un tas arī Man iepriecina tomēr, ka tiek iesaistīts ārvalstu investīcijas, un Johnson Matī arī man valsts kompānija ir iesaistīta, bet būtu ļoti labi, ja birokrātiskie šķēršļi tiktu samazināti. Man arī dara bažas, cik stabils ir Oksīns pamatnolīgums. Kad biju jūsu valstī, tad arī redzēju, ka islamistu radikalizācija ir pieņēmusies spēkā Albāņu un Romu iedzīvotāju vidū. Bet es tomēr ceru, ka uh, pavisam drīz komisija uzsāks iestāšanās sarunas. Paldies, tagad vārds Kirilo kungam. Paldies! Es arī eh, vēlos izteikt savu prieku par to, ka Nalmovskī kungs ir šodien mūsu vidū un vēlos teikt to, ka es atbalstu tos uh, kolēģus, uh, kuri arī gaida, ka pēc iespējas ātrāku uh, iestāšanās sarunu uzsākšanu, bet šim laikam jābūt nobriedušam. Uh, par piemēram aplūkot politisko di dialogu. Uh, Namovski kungs ir tātad šī e, e, Eiropas integrācijas e, pozīcija, un kādu laiku to vadīja opozīcija, tas bija ļoti iepriecinoši, bet es esmu saņēmis signālus, ka viņi nesaņem pietiekoši daudz informācijas, faktiski saņem ļoti minimālu informāciju par Eiropas integrācijas procesiem, vai tas tiešām tā ir. Runājot par vēstnieku, tāpat kā teica Tālerkungs, mans kolēģis, E, tad neapšaubāmi e, negatīvā e, attieksme ir tāda, ka tikko kāds par kaut ko kļūst kritisks, tad tūlīt šis cilvēks saskaras ar attiecīgo reakciju. Es gan nedomāju, ka šis jautājums par mm, Eh, vēstnieku varētu tikt ignorēts, jo eh, viņš pārstāv gan komisiju, gan, gan visu Eiropas Savienību. Bet es gribētu jūs principā apsveikt ar panākumiem. Eh, paldies, Patas kundzei vārds. Paldies, daudz domu jau izskanēja. Es jums vēlējos atgādināt sekojošo. Maķedonija ir tā valsts, kuras kandidāta status ir vilcies uz visilgāko laiku. Es domāju, ka nevienai citai kandidātu valstī nav nācies sastapties ar šādu situāciju. Un es domāju, šis ir tāds nepareizi uztverts patriotisms Grieķijā. Es vēl tagad tā maigi izsekos. Grieķiem ir jāvienojas, nestoties uz savu politisko piedarību. Uh, jo eh, tas īstenībā eh, šī vilcināšanās un ķīviņi par valsts nosaukumu uh, radīs lielāku nestabilitāti reģionā. Tādēļ Grieķijai kā kaimiņu valstī vajadzētu parūpēties par to, lai problēmas vēl vairāk nesakaitētu un beidzot jāatrisina valsts nosaukuma jautājums. Jā, sociālisti boikotē parlamentu, to mēs esam pieredzējuši arī Albānijā, bet kādēļ viņi to dara, kāda ir viņu apsvērumi, vai tas ir uh, TV, uh, vai tas ir televīzijas kanāla dēļ, pret kuriem slikti attiecas valdība vai kādu citu iemeslu dēļ. Manuprāt, šī televīzijas kanāla īpašnieki e, īstenībā nav maksājuši nodokļus un arī, e, teiksim, kaut kādi nekustamā īpašuma īpašnieki nav maksājuši nodokļus. Vai jūs varētu kaut ko vairāk šeit paskaidrot? Aleksandrs Grāfs Lāmsbors tagad. Uh, Paldies, paldies. Es arī vēlējos turpināt Pakas kundzes teikto. Īstenībā ļoti daudzi nesaprot šo Grieķijas nostāju valsts nosaukuma jautājumā, un tagad jau tiek runāts arī par NATO iestājas. Nu, tas ir vienkārši absurdi. Un es eh, varu piekrist Pakas kundzei, bet jāņem vērā, ka, piemēram, Luksemburga ir valsts, un Beļģijā atrodas provinces Luksemburga, un tur neviens nestrīdas par šiem nosaukumiem. Uh, Tālāk, piektais kompromisa grozījums, tur tiek runāts par politisko kultūru jūsu valstī, un šis salīdzinājums ar Albāniju, tam ir jākalpo par milzīgu brīdinājumu visiem atbildīgiem politisko lēmumu pieņēmējiem Maķedonijā, jo tagad Albānijas kandidāta valsts status ir ticis apturēts, ņemot vērā politisko attīstību. Ja tas notiks jūsu valstī, tā būs liela problēma. Viens jautājums par politisko kultūru prezidentūru jūsu valstī. Vicepremjera kungs, Talaiska kungs, Itolas mērs uh, piedalījās uh, monumenta atklāšanā, eh, kas bija veltīts bojā gājušiem ebrejiem, un viņš nedaudz salīdzināja šeit politiku ar nacionālu sociālismu. Kā jūs to vērtējat, un vai tas patiešām atbilst patiesībā? Paldies! Ceturjums. Thank you, thank you for the questions. I'll try to, to group. Uh, ministra kungs, uh, tagad vārds jums. Uh, paldies par uzdotajiem jautājumiem un par interesantajām tēmām. Te bija vairāk jautājumu pragāko vēstnieku Forē kungu un Simāra Kankis kungs vēlējās arī akcentē to, ka nepietiekoši cieņpilni viņš tika um, beidza savu darbu, bet man jāsaka, ka neviens cits uh, uh, vēstnieks uh, nav saņēmis arī mazāk uh, godpilnu attieksmi gan no mans puses, gan no premjerministra puses, un viņš ir augst novērtēts par savu darbu, uh, atbalstot mūsu virzību ceļā uz Eiropas Savienību. Un uh, viņš ir bijis Mēs esam viņu vienmēr uztvēruši kā ļoti konstruktīvu vēstnieku. Viņš ir strādājis mūsu valstī mazliet vairāk kā piecus gadus. Ir arī bijusi kritika, bet tā ir e, izteikta pozitīvā, labā, draudzīgā veidā. Tā ir arī pareizi uztvērta. Un e, mēs arī esam visā šajā sakarā izteikuši savu atzinību viņam. Par politisko dialogu. Tiešām. Opozīcija boikotē parlamentu Eh, tā ir pēdējo nedēļu laikā bijis, un eh, tā ir situācija, kura ir faktiski inicējusi eh, ārkārtas vēlēšanas, ātrāk nekā tas bija paredzēts 2011. gadā, bet mēs esam vienojušies, ka notiks šīs vēlēšanas ātrāk nekā paredzēts, un tas uh, un ir saistīts ar mūsu politisko praksi, un valdībai ir absolūts vairākums parlamentā. Piemēram, vakar notika ilga uh, eh, tikšanās starp diviem partiju līderiem, tā ilga arī uh, eh, desmit stundas, apmēram 30 opozīcijas iesniegtās eh, prasības tika izskatītas, un uh, šodien parlamentā tiks runāts par uh, uh, vēlēšanu komitejas priekšsēdētāju ievēlēšanas kārtību. Un ir 120 deputāti deputāti tiešā veidā ievēlēt parlamentā, tikai 18 ir e, opozīcijas deputāti, bet e, šeit arī parlamentā, Eiropas parlamentā pievērš vērību šiem procentiem, un mēs arī, e, protams, strādājam ar Sociālistu partiju un Sociāldemokrātu partiju. E, Runājot par to, ka mēs virzamies uz to, ka varam nonākt pie kopsaucēja par mūsu darba kārtības uh, punktiem, un mēs ceram, uh, ka uh, opozīcijas deputāti vairāk nebojkotēs parlamentāro darbu, vēl jau vairāk tāpēc, ka viņi pārstāv arī savus vēlētājus. Vairāki jautājumi bija saistīti ar Ohrids pamatlīgumu, un man jāsaka, ka e, prioritāte, valdības prioritāte ir e, ieviest pamatlīguma noteikums pilnā mērā. Tur arī ir gan minoritāšu tiesību, gan e, kopientiesības iekļautas. Nevaram teikt, ka Maķedonijā ir tie paši minoritāšu standarti, kā tas, piemēram, ir Zviedrijā, bet mēs varam nodrošināt arī to, ka ar laiku Maķedonija varēs uztvert kā Balkānu, Zviedriju attiecībā uz uh, atbilstošu minoritāšu pārstāvniecību valsts uh, pārvaldē, uh, valodu izmantošanu pārstāvniecību tiesu sistēmā. Mm, armijā, arī centrālajā likumdošanas orgānā. Un tā arī mēs cenšamies uh, iesaistīt uh, visas uh, politiskās eh, partijas eh, desmitās gada dienas, Onkdienas pamatlīguma desmit dienas eh, svinībās, un arī valsts prezidentam būs dalība vairākos šis gada dienas pasākumos, un mēs cenšamies šī pamat nolīguma garu praktiski realizēt dzīvē dažādos uh, pārvaldības līmeņos, un tas uh, ir saistāms ne tikai minoritāšu tiesībām, mm, bet arī citām, un mēs ar prieku varam redzēt, ka uh, līdz šim šī pamatnolīguma īst, īstenošana dzīvē nav bijusi problemātiska. Cerams, ka tā arī būs nākotnē. Vēl bija vairāki jautājumi saistīti ar valsts vārdu un kādi ir plāni Janako kundze un Skopa kundze par to runāja. Eh, gribu teikt, ka Maķedonijas valdība turpinās uh, meklēt savstarpēji pieņemamu risinājumu, jo tas arī ir saistīts ar Eiropas Savienības un NATO integrāciju demokrāciju un uh, ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk strīds attiecībā uz vārdu. Cerams, ka tas būs kompromiss eh, risinājums un, kad es saku kompromiss risinājums, tas nozīmē, ka jāņem vērā abu pušu okļi. Uh, eh, ja tiks uh, ņemt vērā tikai vienas puses pozīcija, tad tas nebūs kompromiss risinājums. Bet, protams, ka ne vienmēr varēsim uzskatīt, ka kompromiss risinājums nozīmē, ka simtprocentīgi simtprocentīgi abu pušu prasības tiks ievērotas. Mūsu uh, valdība eh, ceņ, uh, eh, ir iecerējusi veidot uh, patiesu dialogu ar Grieķiju un uh, Grieķija arī ir valsts, kur atbalsta Rietumu Balkānu valstu integrāciju Eiropas Savienībā tieši tāpēc, ka tā arī ir šī reģiona eh, valsts un ir ļoti daudz devusi Eiropas eh, Savienības solidaritātes principu attīstīšanā. Mēs arī uzskatām, ka Maķedonijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO eh, būs svarīga arī Grieķijai Un uh, Grieķi, kur ir, Grieķija, kur pilntiesīgi NATO ar saviem dalību valstu palīdzēs, uh, veidos arī mūsu uh, reģiona mm, politiku, un mēs ar vien būsim kaimiņu valsts pēc 10, 20, 30 gadiem, un tāpēc arī uh, mums jādomā kopā uh, par mūsu valsts iedzīvotāju uh, labklājību. Vienošanās ir noslēgta 1995. gadā, kad Maķedonijas republika eh, cits starpā vienojās mainīt savu nacionālo eh, karogu, un Grieķija eh, garantēja, ka nebloķēs mūsu dalības starptautiskajās organizācijās. Papulesku, kurš toreiz bija ārlietu ministrs, parakstīja šo vienošanos, tagad viņš ir prezidents, un mēs esam piedzīvojuši to, ka mūsu kaimiņu 2008. gadā NATO samitā un pēc tam šeit padomē e, nevienmēr bijuši pilnā mērā e, atbilstoši Ohrids pamatnolīgumā garam un arī starptautiskajā un e, kopienu tiesā arī ir process un domājams, ka nākošu nedēļu būs publiska uzklausīšana un saskaņā tiesas praksi Eh, spriedumam vajadzētu tikt sagatavotam eh, šogad eh, gada otrajā pusē, bet mēs varam tikai teikt, ka mēs šo nolēmumu ievērosim, cerēsim, ka arī otra puse to ievēros. Tātad šī ir lieta, kas ir tiesvedībā, un mēs to nevēlamies komentēt, kamēr nav viss pabeigts. Bija arī daži jautājumi par plašsaziņas līdzekļu situāciju. Es gribu tikai atgādināt, ka pēdējo gadu laikā ir parādījušies vairāk plašsaziņas līdzekļu, kuri veiksmīgi strādā eh, gan eh, drukātajā versijā, gan elektroniskajā vidē, un ir eh, vairākas, vairāk rezolācijas priekšlikumi iesniegti, lai novērstu necaurspīdīgu mēdīju īpašumu iespējamību. O, sabiedrība tam visam pievērš lielu uzmanību. Es jau tikai gribu atgādināt, ka Maķedonija, kā jebkurā citā valstī, visas eh, juridiskās eh, personas, eh, visām šīm juridiskām personām ir jāmaksā nodokļi. Pēdējo piecu gadu laikā valsts ieņēmuma dienests ir uh, vairāk nekā 90 uh, eh, tiesisko personu sakarā pievērsu speciālu vērību uh, tieši plasurziņas līdzekļu ziņā drukātajā elektroniskajā vidē un ir konstatēts, ka ir nodokļu uh, maksājumi bijuši ar atkāpēm, līdz ar to ir arī bijuši aprēķināti um, soda naudas, uh, un 300 tūkstoši un 200 tūkstoši eiro ir maksāti no uh, divām tele sabiedrībām. Un, protams, uh, ka, uh, ka arī ir bijuši protesti no maksātāja puses, šie te uh, nodokļi ir jāmaksā un uh, tiek sekots līdz tagad, kā tas uh, notiek. Uh, Runājot par nodokļu likumdošanu, mēs esam daudz ko pārņēmušas no vācu likumdošanas, un DG Tex arī eh, ir eh, sekojis līdz visām šīm te aktivitātēm un eh, pievērš uzsvērību, kā tiek kontrolēt plašsaziņas līdzekļi attiecībā uz nodokļu maksāšanu. Viena no nacionālajām televīzijas kompānijām uh, Eh, runājot par eh, nodokļu nemaksāšanu, pēdējo piecu gadu laikā ir izveidojies 9 miljonu eh, nodokļu parāds, bet arī plašsaziņas līdzekļiem ir jāmaksā nodokļi, jo tā ir juridiska persona. Bet nav bijusi neviena diena, kad kaut ko nerāda televīzijā vai kad nav iznācis kāds drukātais izdevums Un mēs esam cieši apņēmušies cīnīties pret organizēto noziedzību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, cīnīties ar korupciju un nav nekāda pamata atbrīvot kādu no nodokļu saistībām. E, kaut arī, ja tā ir e, e, juridiskā persona, kas strādā mēdīju vidū ir uh, tiesas lēmumi un tos nevar iespaidot un mēs esam gatavi ieviest dzīvē jebkuru tiesas nolēmumu un arī uh, valdības nostāja ir tāda, ka var iesaldēt uh, arī Nacionālās televīzijas, kas ir um, juridiska persona kontus un kontu iesaldēšana ir arī tāds paņēmiens, ko, ko izmanto eh, kā tiesisku līdzekli mm, dalību valstīs, un var iesaldēt eh, Francijas, Itāli, eh, kontus Francijā, Itālijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Vindā Kalistē un Beļģijā, ja pieņem šādu lēmumu Maķedonijas tiesa, un ja ir nepieciešams nodrošināt to, Eh, lai eh, var eh, tālāk strādāt un lai nodrošinātu visus tos procesus, kas ir jārealizē tiesvedībām. Kovačev kungs un vēl citi runāja par to, ka Maķedonija ir publiski paziņojusi, ka ir gatava veidot labas kaņa attiecības, un mēs esam um, paziņojuši, ka esam gatavi tās veidot ar visiem kaimiņiem, ar uh, Grieķiju, ar Rumāniju, ar citām dalību valstīm, un mums nav nekādas uh, Maķedonija ir pirmā valsts, kur ir pirms divām uh, gadiem pabeigusi visu, kas saistīts ar robežu strīdu jautājumiem. Tas bija saistībā ar Kosovu, un šādi robežu uh, strīdu gadījumi ir uh, tipiski ļoti daudzām valstīm. Un mēs tikai tagad veidojam konstruktīvākas attiecības šajā sakarā, īpaši ar tādām eh, valstīm kā Grieķija un Bulgārija. Šeit ir ļoti daudzas lietas, Eh, kuras ir saistītas eh, kopīgas mums gan ar Grieķiju, gan ar eh, Bulgāriju un kas būs mums kopīgas arī Eiropas nākotnes dimensijā. Tagad par administra valsts administrācijas jautājumu. Maģi Tonija, kā jau viena no postkomuniskām valstīm, ir saskārusies ar valsts administrācijas dažādām e, problēmām, un e, Komiskās partijas laikos Eh, valsts pārvalde bija viens no komunistiskās partijas līdzekļiem, bet sākot no 2008. un 2009. Eh, gada valdība ir inicējusi un eh, grozējusi vairākus likumus saistībā ar valsts pārvaldi, ir uzklausīta Eiropas Savienības un komisijas ieteikumi, Sigma grupa ieteikumi, lai tiktu ieviesta sistēma, ka tiek analizēti sasniegumi un arī atalgoti tie. Un, uh, lai novērstu mm, e, politisko neobjektivitāti, kur var izpārsties valsts pārvaldēji speciāls e, valsts pārvaldes reformu e, ministrs. Viņš agrāk bija informācijas sabiedrības ministrs un, un mēs esam visai īsā laikā e, sasnieguši jau redzamus rezultātus. Parlamentārajā darbā ir divas likuma e, pakotnes šajā sakarā un e, ir strādāts pie tā, kā veidot ierēģu vērtēšanas sistēmu. Un grozījumi bija tādi, kurus apstiprināja arī vairāk ir ap simt dalību valstu eksperti, arī agrākais Slovenijas valsts pārvaldes eksperts eh, strādā jautājumiem, un mēs esam ļoti pateicīgi eh, visām Eiropas dalību valstīm, kuras ir devuši savu ieguldījumu šajā jomā. Tad bija jautājumi par Eh, jautājums, ko izdeva Kirilov kungs eh, par Nacionālo Eiropas integrācijas padomu. Es gribu teikt, ka eh, pēdējo divu gadu laikā valdība pirmo reizi ir pilnīgi saulaicīgi izsūtījusi uh, informāciju Nacionālajai padomēji un parlamenta, da, gan parlamentam kā tādam, gan dažādām parlamenta komitejām par šiem jautājumiem un uh, visu to, kas saistīts ar virzību uz, uh, saistībā ar Eiropas virzības dienas kārtību Tur iekļaut arī jautājumi par etniskajām grupām un esam paredzējuši, kā šo darbu virzīt tālāk nākotnē. Līdz ar to mēs nesaskatām, ka mēs varam kaut kādā veidā apdraudēt Eiropas virzības dienas kārtību arī ikdienas politiskajiem jautājumiem un domājam, ka tā tas būs arī nākotnē. Tālāk bija jautājums, kuru uzdeva Kumocakus kungs Un viņš teica, vai tad Grieķija būtu jāvaino par visu. Eh, un arī eh, bija vārdi saistībā ar mūsu premjerministru un eh, izteikumu saistībā ar mūsu plāniem par um, eh, salikto vārdu valsts nosaukumu nākotnē. Te man jāsaka, ka mēs diez vai esam kādreiz vainojuši Grieķiju par kaut ko, bet tomēr komisija divas reizes izteikusi savus ieteikumus, ka vajag uzsākt sarunas par iestāšanos, un ja valsts būs Eh, izpildījusi visus priekšnoteikumus, kas ir jāizpild, lai kļūtu par eh, NATO dalību valsti, Eiropas Savienības pilntiesīgu dalību valsti. NATO nav izteikusi nekādas iebildumus eh, par mūsu dalību valsti un diez vai tos vajadzētu šeit atkārtot šos pamatojumus. Bet runājot par valsts vārdu un uh, nesaprašanām šai sakrā. Šis ceļš ir bijis visai garš. Grieķija uzskata, ka valsts vārdam jābūt saliktenim, nevis eh, vienam vārdam Maķedonija, bet saliktam valsts nosaukumam. Un ka tur būtu jābūt atsaucēji uz geogrāfiju. Uh, Pēc NATO samita um, ANO uh, starpnieks uh, ievies, ka vajadzētu iekvās liekt uh, vārdu Skopje, kas tūlīt tik noraidīts, un nākošā prasība no Grieķijas bija, ka jābūt salikt tenīm ar geogrāfisko atsauci, un geogrāfiskā ziņā būtu jābūt atsaucēji uz ziemeļu vai augšu. Un tālāk nākošais solis uh, Eh, ka būtu tikai nolzen vai upper, tātad ziemeļa vai augš un vairāk nekā. Tātad visi šie soļi eh, ved uz to, ka tiek meklēts e, kompromiss, lai kāds arī nebūtu galīgais risinājums Grieķijai. Nekas nebūs jāzaudē ne vēsturiskā, ne geogrāfiskā ziņā, ne Eiropas, ne NATO integrācijas ziņā, ne kaut kādā veidā pilsoņtiesību ziņā. Un te nu tika pieminēts tas pats gadījums, ka ir valsts Luksemburga un ir provinces Beļģijā Luksemburga un nav taču nekādu strīdu starp Beļģiju un Luksemburgu taisnu otrādi. Šīs abas valsts ir kopīgi strādājušas gan politiskā, gan ekonomiskā ziņā un ļoti strādājuši veiksmīgi šajā ziņā. Līdz ar to mēs uzskatām, ka arī Grieķijai un Maķedonijai ir jāizmanto šis modelis un jāpārvar divpusējās nesaskaņas valsts vārdas ziņā Balkānos. Un tātad šeit ir dalība valsts no vienas puses un kandidāta valsts no otras puses, eh, bet mm, ir eh, bijuši divpusējas nesaprašanās, arī Horvātija ar to saskārsies, bet tomēr Slovenija ir dalība valsts un ir ir, ir izteikti piekrišana, ka ir jāturpina sarunas ar Horvātiju, un ja no abām pusēm pūles būs patiešām patiesas, tad eh, mērķis tiks sasniegts. Es vēlos vēlreiz akcentēt to, ka Maķedonijas republika nekad nav gribējusi e, iegūt kaut ko tādu, e, Eh, kas eh, neatiektos uz centrālu un austrumu Eiropas valstīm. Taisn otrādi mēs vēlamies attiecināt uz sevi arī visus tos kritērijus, kas ar šīm valstīm tika attiecinātas. Uh, ka tās iestājās NATO un Eiropas Savienībā, un mēs tātad vēlamies kopā ar savām kaimiņu valstīm Grieķiju un Bulgāriju, kas jau ir dalība valsts, veidot mūsu reģionu politiku. Paldies! Paldies. Būt, ka es kaut ko palaidu garām. Jā. In, uh, in, in, uh, uh central... Administrēšanas process uh, ir saistīts ar likumdošanas darbu, ir grozīts pas, pastāvošais likums, tā, faktiski ir jauns likums parlamentā pieņemts. Uh, E, te bija runāts arī par e, aktivitātēm kom, e, komunisko slepeno dienestu sakarā, un tas ir saistāms ar agrākās Dienvidslāvijas slepeno dienestu, un arhīvs ir Belgradā, bet būtu jāatrod pareizs tiesiskais formāts, lai varētu apmainīties ar informācijas ar abām valstīm, bet Tad, kad šis te tiesiskais formāts tiks atrasts, tad tas arī notiks. Vai kaut jautājums par Natalekski. Runājot par tiem vārdiem, ko viņš teica, viņš tika nepareizi citēts. Viņš nebija domājis kaut ko salīdzināt attiecībā uz uh, eh, holokausta memoriālu, kas tika izveidots eh, Skopjē, un es domāju, ka viņš visu jau paskaidroja plašsaziņas līdzekļiem. Un tā, liels paldies! Un tagad mums debatas, bet vēl tiek lūgts desmit sekundes no zāles. Ja es pareizi sapratu ministru, tad es gribētu tikai uh, vienu jautājumu vēl uzdot. Jūs pieminējāt NATO lēmumu 2008. gadā. Jūs teicāt, ka visas NATO dalību valstis teica kaut ko vienu, un Grieķija teica kaut ko citu. Un nesot pieņemts nekāds lēmums par jūsu iestāju NATO. E, ir vēl tikai die, dažas dienas līdz ļoti svarīgam spriedumam Hāgā starptautiskajā tiesā. Un, manuprāt, uh, gatavojoties šam ties, šim tiesas, eh, šai tiesas sēdei, NATO ņem vērā to, ka ir bijusi vienbalsīga vienošanās NATO. Tā nebija Grieķijas viena vēlme ne, neuzņemt uh, eh, fairom NATO, bet visas dalībvalstis tā uzskatīja. Um, no the... Nav nekāds noslēpums, kura bija tā valsts, kas iestājās pret Maķedonijas iestāju NATO. Uh, Es neteicu, ka citas valsts nepiekrita Grieķijai. Es teicu, ka visas valstis e, zināja, ka Maķedonija ir izpildījusi kritērijas, lai kļūtu par NATO dalību valsti. Un bija tikai viens iemesls, kāpēc mēs nevarējām kļūt par NATO dalību valsti. Mēs visi zinām, kāds ir šis iemesls. Paldies Naumovska kungam. Paldies visiem kolēģim par to, ka izrādījāt lielu interesi, uzdevāt jautājumus. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir debatas par uh, bijušās Dienaslavijas Maķedonijas Republikas progresa ziņojumu. Yeah, yeah, yeah, sure. It's a public debate, so you're welcome to stay. Okay. Okay. Yeah. Now, uh, colleagues, please, we have to... Godātie kolēģi, mums ir jāturpina darbs. Runāsim tālāk par Maķedoniju, jo mums ir jārunā par priekšlikumu rezolūcijai par bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas 2010. gada progresa ziņojumu. Autors ir Tālerkungs, un tūdaļ pat došu viņam vārdu. I mean, it's not uh, polite, you know, that you should speak only with Mr. Kukan instead of sharing it with us. Lūdzu, nediskutējiet par to tikai ar Kokanu kungu. Pastāstiet mums visiem, cik daudz laika jūs man atvēlēsiet, desmit minūtes vai stundu? klausieties, Tālerkungs. Ja beigsim šīs debates 11.30, tad viss būs kārtībā. Tā kā kādas trīs minūtes es jums dodu. Paldies, priekšsādātāji! Manuprāt, mums bija tikko kā ļoti lieliski iespēja uzklausīt ļoti augstu Maķedonijas valdības pārstāvu. Mēs varam turpināt debates par šo pašu valsti un par šī gada progresa ziņojumu. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas aktīvi iesaistījās rezolūcijas projekta tapšanā, nosūtot savus grozījumus. Es tiešām uzskatu, ka mums paveicās ar ēnu referentu izvēli. Kopā ar viņiem mēs meklējām labāko iespējamo formulējumu. Mēs vēlējāmies iekļaut kompromisu grozījumus, cik vien iespējams. Eh, pēc iespējas mēģināju uzņemt visus šos grozījumus, ko kolēģi man piedāvāja, un tādējādi, manuprāt, rezolūcijas teksts ir uzlabojies. Vēlreiz gribu atkārtot. Lielākā daļa deputātu eh, šeit piedāvā savu pozīciju. Un pozīcija ir tāda, ka Eiropas Savienībai ir jāuzsāk iestāšanās sarunas ar Maķedoniju, tūdaļ pat. Komisija jau divus gadus pēc kārtas aicina uzsākt iestāšanās sarunas, un mēs šo priekšlikumu vēlreiz atkārtojam. Un tā nav pirmā reize, mēs jau vairākus gadus esam uzstājuši, ka ir jāuzsāk iestāšanās sarunas. Protams, ir vairāk jautājumi, kuros mēs mēģinam nosūtīt kaut kādus signālus saviem draugiem Maķedonijam gribētu aicināt viņus ņemt vērā šīs norādes, un es ceru, ka viņi uzskatīs šo saistību sarakstu kā tādu iespēju sarakstu, jo tas dod skaidri, eh, skaidrs norādes par to, kā ir jāizpilda Kopenhāgenes kritērija un visi citi uzdevumi, kas mūs satrauc kandidātu valsts statusā, tai tuvinoties pilntiesīgas dalībvalsts statusam. Man tagad nav laika jums izklāstīt visus kompromisu grozījumus. Pateikšu tikai to, ka pavisam ir 14 kompromisu grozījumi. Ir vairāki desmiti grozījumu, kas ir iekļauti šajos 14 kompromisu grozījumos. Protams, šiem te kompromisu grozījumiem es lieku klāt plusiņu, tāpat arī dažiem citiem grozījumiem es rekomendēju pozitīvu balsojumu. Pirmajā kompromisu grozījumā mēs uzsveram, ka divpusējie jautājumi ir jārisina iesaistītajām pusēm labu kaimiņattiecību gaisotnē, ņemot vērā Eiropas Savienības kopējās intereses. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Rezolūcijas sākotnējā tekstā iekļauts arī aicinājums mūsu augstajai pārstāvē Aštonas kundzei, kas ir arī komisāra paplašināšanās jautājumos, būt aktīvākai attiecībā ar um, attiecībās ar Maķedoniju. E, šī te Berlīnas siena saucamā starp Eiropas Savienību un Maķedoniju ir jānojauc. Mm, tā, tā ir labākā iespēja, kāda Maķedonijai vien ir kļūt par pilntiesīgu kandidātu valsti un sākt sarunas, un arī Eiropas Savienībai. Līdz ar to es arī beigšu savu ievadu un ļoti uzmanīgi uzklausīšu jūsu papildu komentārus. Un godātie kolēģi, es tik tiešām ceru, ka mēs varēsim turpināt mūsu ļoti patīkamo un auglīgo sadarbību arī nākotnē. Paldies! E, pirmā runātāja šajās debatēs Džanaku kundze. Es atvainojos, Kukan kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man vārdu. Izteikšos ļoti īsi. Gribētu pateikties Tāler kungam par paveikto darbu, izstrādājot šo ziņojumu. Paldies arī kolēģiem par to, ka viņi iesniedz grozījumus. Ceru, ka komiteja pieņems labu un līdzsvarotu ziņojumu, jo valstī ir nepieciešams pamudinājums integrācijas procesā. Pārāk ilgi eh, ir bijis, bijis tāda kā stagnācija. Ja tā turpināsies, tad es domāju, ka Maķedonijas iekšienē būs eh, aizvien lielāks izmisums. Es domāju, ka mums jāpiedāvā viņiem ir pozitīva darba kārta. Tā Eiropeiska darba kārtība. Tādēļ es esmu priecīga, ka šajā ziņojumā parādās aicinājums padomē uzsākt iestāšanās sarunas ar Maķedoniju. Protams, ka ir daudz problēmas, kas ir jārisina šajā iestājas procesā. Mums ir jāpalīdz radīt tādu priekšnoteikumu, kādos šīs problēmas varētu atrisināt. Ziņojumā parādās dažas no tām bažām, kas mums parādījušās pēdējā laikā. Agrīnās vēlēšanas, kurām valsts gatavojas, būs nākamais pārbaudījums. Mēs ceram, ka būs vairāk progresa valsts administrācijas reformās, tieslietu reformās, tāpat arī cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju. Es ceru, ka arī valsts nosaukuma jautājums tiks drīz atrisināts. Es domāju, ka mēs atradām ļoti labu pamatu kompromisu grozījumiem ar citām politiskajām grupām. Taču es solīju no savas grupas pieminēt sekojošo, ka mēs prasīsim nelielu pielāgojumu kompromisu grozījumā numur divi. Ir vajadzīgs atsevišķs balsojums par vārdiem, ko demonstrē nesenās sadursmes starp eh, etniskiem maķedoniešiem un albāņiem. Eh, par šo daļu vajadzētu balsot atsevišķi. Mēs gribam svītrot šo daļu. Tāpat arī par kompromisu grozījumu numur septiņi, kurā ir runa par, to, par Maķedonijas varas iestādēm. Šo vārdu Maķedonijas vajadzētu svītrot. Vienkārši vajadzētu rakstīt, ka valsts varas iestādes. Pārējie kompromisu grozījumi mums ir pieņemami patreizē teksta redakcijā. Paldies, Dženaku kundze, lūdzu, nākamā. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, tik tiešām tālera kunga ziņojums. Manuprāt, atspoguļo to līdzsvaru, kas ir nepieciešams šajos jautājumos. Es neatkārtošu tagad visus argumentus. Vienu daļu no tiem es jau izteicu šodien debatēs ar um, premjeru vietnieku. Mums ir pašiem savas grupas ēnreferents Kokan kungs. E, šajā ziņojumā ir vairāk horizontāli jautājumi, kā piemēram etniskie maķedonieši un maķedonija. Šie vārdi ir jāsvītro no visa ziņojuma teksta, lai arī kur tie parādītos, kuros punktos. Vēl gribētu norādīt sekojošo šajā uh, rezolūcijā tiek aicināts uzsākt iestājas sarunas ar Maķedoniju uzreiz. Vajadzētu norādīt to, ka Eiropas parlaments uzskata, ka ir nepieciešams šīs eh, sarunas, bet eh, lēmumu pieņem valdības, valdību pārstāvji. Tās ir ekskluzīvas dalībvalstu vadītāju tiesības nolemt, ka sāksies sarunas. Es nedomāju, ka mums jau kad būs tāda valdība, kas būs gatava uzsākt sarunas par iestāju, ja nebūs atrisināts jautājums par valsts nosaukumu. Pagaidu vienošanās bija tāda, ka šī valsts sauksies bijusī Dienvidslāvijas republikas Maķedonija, bet valsts pati nekad šo pagaidu nosaukumu nav izmantojusi. Es eh, nedomāju, ka šim jautājumam būtu jātiek atrisinātam Hāgā. Mums ir jāatzīst, jo lielākas spiediens tiek izdarīts uz Grieķijas pusi pilnīgi netaisnīgā kārtā. Uh, jo lielākas grūtības Fairam valstī būs iestāties Eiropas Savienībā, jo ilgāk viņi būs ārpus Eiropas Savienības, jo sarežģītāk būs iestāties. Mēs no savas puses uzturēsim spiedienu uh, un mēģināsim savus pasākumus, savus darbības vērst pareizajā virzienā. Pavisam nesen Tautas partijas birojas apmeklēja ANO ģenerālsekretāru, tikās ar ANO ģenerālsekretāru, un sarunu gaitā mēs norādījām, kāda ir situācija un kāda ir jaunākie notikumi. Banki Mūna kungs ieteica praktisku risinājumu. Grieķija to pieņem, bet otra puse pagaidām nav atbildējusi uz šo aicinājumu. Es tādēļ uzskatu, ka Tāler kunga ziņojumā nevajadzētu aicināt tūdaļ pat uzsākt iestājas sarunas. Drīzāk vajadzētu aicināt Fairam valdību darīt to, kas viņiem ir jādara šajā jautājumā. Pirms varu sākt runāt par iestājas sarunām. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties referentam Zoranam Tāleneram par ārkārtīgi pilnvērtīgo ziņojumu, kurā ir ļoti daudz dažādu deto, detalizētas informācijas, un tas ir arī rezultāts debatēm mūsu komitejā. Es domāju, ka e, rezolūcija ļoti labi atspoguļo kopējo situāciju bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā. Es pilnīgi piekrītu Kukan kungu priekšlikumam. Termins Maķedonijas varas iestādes attiecas uz ANO līmeņa sarunām. Es domāju, ka mums vajadzētu atteikties no iepriekšējo gadu prakses. Visās vietās, kur rezolūcijā minēta Maķedonija, nevajadzētu saukt šo valsti e, par Maķedoniju, bet par bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, vai arī vienkārši par valsts. Posauklu. Ļoti īsi. Mēs zinām, kas notiek valstī, un mums vajag apzināties realitāti, bet nestoties uz to, es gribēju pateikt, Eiropas Savienībā netiek debatēts par valsts nosaukumu. Mēs runājam par Maķedonijas republiku, eh, un tā mēs to saucām. Un ne apvienotā karalistē, ne Vācijai, ne Francijai, ne Itālijai tas problēmas nesagādā. Ir tikai viena vienīga valsts, kam tas sagādā problēmas, līdz ar to tā ir divpusēja problēma. Jā, ņemot vērā pašreizējo situāciju, eh, Džana Kūkundze to tagad eh, atspoguļoja tā, ka tā pēkšņi ir kļūst par mūsu visu problēmu. Bet būsim vaļsirdīgi, mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī problēma kā tāda smaga nasta gulstas uz sarunu uzsākšanu. Un jāņem vērā tas, ko teica komisija, parlaments, parlaments vairākās rezolūcijās, proti, ka ir pienācis pēdējais brīdis beidzot uzsākt sarunas. Un es to teikšu, varbūt, ka uh, es loloju ilūzijas, bet šīs sarunas ir jāuzsāk neatkarīgi no bilaterāliem jautājumiem. Un to visu var noskaidrot arī sarunu vešanas laikā. To visu nevajag vēl uh, noskaidrot pirms sarunām. To var izdarīt arī vēl pirms uh, iestājas nolīguma ratifikācijas. Tā tas notika Slovānijas-Horvātijas gadījumā. Es biju referents, esmu referents, kas sastāv ziņojums par Horvātiju. Tur arī netika noteikts, ka visas di divpusējās problēmas ir jāatrasina pirms sarunu uzsākšanas. Sarunas tika uzsāktas un sarunu vešanas gaitā problēmas tika atrisināts, un ar to bija gana. Paldies! Mr. Tāler, would you like to react? Tāler kungs, vai jūs gribat atbildēt uz kolēģi teikto? Thank you very much. Paldies! Paldies par visiem šiem komentāriem un pozīcijām. Manuprāt, Maķedonijas republikas stāsts visiem mums ir labi zināms, visiem klātesošiem tas ir zināms. Diez vai mēs izgudrosim kaut ko pavisam jaunu ir daži priekšlikumi rezolūcijā, kas attiec uz šo jautājumu. Es personiski ceru, ka Eiropas Savienības augstākās amatpersonas šajā jautājumā darbosies vēl aktīvāk nekā līdz šim un palīdzēs atrast risinājumu abām pusēm. Mēs nevaram šādi turpināt bezgalīgi ilgi. Mēs esam strupceļā un nekas nenotiek šī situācija nav neitrāla, tā mums visiem kaitē. Nevajag domāt, ka mēs varam paturēt šo status quo un nekas nenotiks. Nē, tas rada ļoti lielu izmisumu un var sākties dažādas negatīvas parādības ne tikai valstī, bet arī visā reģionā. Un tādēļ es gribētu aicināt visas puses izturēties pietiekami atbildīgi pret šo jautājumu. Šāds priekšlikums Šīs ir rezolūcijas pamata priekšlikums. Par rezolūciju balsosim šo pēcpusdienu. Un nākamnedēļ balsosim plenārsēdē. Un es ar prieku gaidu šos notikumus. Paldies! Paldies, Tāler kungs. Līdz ar to mēs apmēram zinām, kas mums jādara tālāk. Debats par šo jautājumu līdz ar to ir beigušās. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir Proveras kunga ziņojums nestabilitātes radītās migrācijas plūsmas. Gribētu aicināt Fiorello īsi aprakstīt savu ziņojumu. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji Iesākumā es gribētu pateikties eh, no visas sirds visiem deputātiem. Tā nav formāla pateicība, bet patiešām no visas sirds. Lielas paldies pirmkārt ēnu referentiem. Uh, kas e, ļoti lieliski pastrādāja un iedeva šim ziņojumam savu papildinājumu. Es viņu komentārus ņēmu vērā un iekļāvu ziņojumā. Esmu gandarīts par šiem papildinājumiem. Bez tām gribētu pateikties arī Kretu kundzei un Kellers kundzei, kas iesniedz atzinumus no Lībe un Deve komitejām šī ziņojuma papildināšanam. Tāpat paldies arī sekretariātam. Thank you kas deva būtisku ieguldījumu ziņojumu tapšanā. Un visbeidzot, liels paldies arī koordinātorim. Pateicoties viņu uzticībai, es varēju strādāt pie šī ziņojuma, kas manā sirdī ir tik tuvs. Šī tēma man ir interesējusi jau diezgan ilgu laiku. Bet tagad pāriesim pie lietas būtības. Es nestāstīšu par tiem iemesliem, kurus jums esmu at, ap, aprakstījis iepriekš, kādēļ bija jāraksta par šo ziņojumu un kas veidoja arī ziņojumu struktūru un priekšlikumu pamatloku. Šodien es gribētu izcelt to, ka šīs ziņojums ir ārkārtīgi aktuāls, ir tīpaši ņemot vērā pēdējā laika notikums Ziemeļāfrikā un Arābu pasaulē. Es saņemu 168 grozījumus no kolēģiem. Tos apvienojām deviņos kompromisa grozījumos. Un bez tam būs arī trīs mutiskie grozījumi. ziņojumu autori spriedīs par šiem mutiskajiem grozījumiem. Viens no aspektiem, par kuru mēs daudz debatējām, ir situācija Lībijā ir šobrīd pārtrauktas sarunas par ietvaru nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lībiju, un tas ir acīm redzamu iemeslu dēļ. Šajā valstī šobrīd ir ārkārtīgi liela nestabilitāte. Mēs ceram, ka šajā ziņojumā būs iespējams iekļaut punktu par to, ka sarunas par šo nolīgumu varēs atkal atsākties, kad Lībijā būs jauna valdība, kas respektēs demokrātijas pamatprincips. Vēl kāds aspekts, kas ir izcelts šajā ziņojumā, ir nepieciešamība līdzsvarot mūsu attieksmi pret migrācijas plūsmām no vidusjūras dienvidu krasta un no austrumu valstīm. Acīm redzot, šīs plūsmas turpināsies arī nākotnē. Ir kompromisa grozījumi, kas vērsti uz atsevišķu cilvēku grupu un minoritāšu īpašo ievainojamību. Un šeit mēs domājam tos cilvēkus, kas ir spiesti kļūt par nelegāliem imigrantiem. Un vēl ir daži grozījumi, es šeit skatos uz Montaldo kungu, piemēram, kuros ir uzsvērts viens ļoti svarīgs imigrācijas iemesls - dabas katastrofas. Ir zonas, kurās ir nestabilitāte, pie kuras vainojami klimatiskie apstākļi. Es nedomāju, ka man vajadzēs vēl sīk aprakstīt šo te ziņojumu. Visi tie, kurus šis ziņojums interesē, jau to ir izstudējuši un zina, par ko tur ir runa. Es ar prieku iesaistīšos debatēs par šo ziņojumu ar kolēģiem. Paldies! Paldies referentam! Montalto, Montalto kungs, vai jūs vēlējāties piedalīties debatēs? Jā, paldies. Pirmkārt, gribu pateikties Proverskungam. Viņš ļoti labi vadīja ēnu referentu sadarbību. Viņa vadība bija tāda, ka jebkurš cilvēks, kurš lasīs šo ziņojumu, atzīs, ka vislabākais apzīmētais, kas uz to attiecas, ir līdzsvarots ziņojums. Mēs visi apzināmies, ka migrācija ir ļoti delikāts jautājums. Atliek tikai paskatīties uz to, kā migrācija notiek iekšēji dalību valstīs. Dažas valdības un dažādas valdības un dažādas politiskās partijas atšķirīgi definē to, kas ir migrācija kopumā. Tāpat arī ir atšķirīgi risinājumi šīs problēmas būtībai šie te iekšējie viedokļi ir ārkārtīgi daudz Eiropas Savienībā. Tos ir grūti atspoguļot ziņojumā, kur galvenā tēma ir tāda, kā mūsu ārpolitikai būtu jārīkojas šī brīža situācijā, saskaroties ar ļoti spēcīgu migrācijas fenomenu. Viena lieta ir skaidra. Mēs mēģinājām pēc iespējas plaši definēt vārdu nestabilitāte, jo vārds nestabilitāte ir viens no atslēgas vārdiem tieši šajā ziņojumā. Tātad nestabilitāte šeit ir plašs jēdziens. Mēs mēģinājām tajā iekļaut dažādo grupu referentu viedokļus. Nestabilitāte iekļauti gan uh, Eh, dabas, iekļauts gan dabas parādības, gan arī cilvēku rīcības rezultātā radītā nestabilitāte. Netik daudz politiskā nestabilitāte, cik, piemēram, mežu izšķirš, izšķiršana, klimata pārmaiņas un tā tālāk. Politiskā nestabilitāte drīzāk ir tā kā pilsonisko krīžu avots. Gribētu pateikties arī citiem ēnu referentiem, kas piedalījās ziņojuma tapšanā. Nobeigumā gribētu pateikt, ka šis ziņojums nevarētu tapt piemērotākā brīdī. Es savulaik, piemēram, izstrādāju grozījumu, bet tas tūlīt pat novecoja, jo strauji mainījās situācija. Es devu padomu savam politiskajam padomniekam, ka varbūt man vajadzētu balsot pret šo grozījumu, jo tas jau ir novecojis. Un nobeigumā gribētu teikt sekojošo. Šis ziņojums vēl tiek izstrādāts, taču tā galīgās aprises ir visnotaļ skaidrs visiem. Tas ir mēģinājums rast labāko rīcības modeli ārkārtīgi delikātā jomā. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Benāra Batū, lūdzu. No, no, no. no. no. Mrs. Lopez, then. Lopezes kundze, lūdzu. <coughs> Gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Provērs kungam par šo ziņojumu par migrācijas plūsmām. Mēs uzskatām, ka ziņojums ir tapis īstajā brīdī. Labi, ka debatas notiek mūsu komitejā. Tam it kā būtu vajadzējis būt Libe komitejas pārziņāsošam ziņojumam, bet mēs, uz, mēs skatāmies uz šo ziņojumu no citas perspektīvas, es pat gribētu teikt no interesantākas perspektīvas. Mēs skatāmies migrācijas plūsmas starptautisko notikumu kontekstā un skatāmies uz sadarbību ne tikai ar tranzītu valstīm, bet arī ar bēgļu izcelsmes valstīm. Manuprāt, ziņojuma autors ļoti labi izvēlējies to galveno fokusu, uz ko fokusēt šo ziņojumu. Domāju, ka šis ziņojums ir jāizskata no mūsu startautiskās politikas viedokļa, nevis no drošības politikas viedokļa. Es domāju, ka tas ir interesants veids, kā spriest par migrācijas jautājumiem. Manuprāt, ļoti bieži runājot par migrācijas tēmu, Runājot par starptautiskām tēmām, mēs aizmirstam migrāciju, jo vienmēr migrācijas plūsmas uzskatītas kā draudi. Tas, ka mēs nespējām paskatīties migrācijas plūsmām savādāk, neļāva mums pilnībā izprast tendences un paredzēt to, kā tās ietekmēs Eiropas Savienības attīstības nākotni. Es domāju, ka absolūti nepieciešams ir zināt faktus šajā jomā. Bieži vien mēs jaucam patvērumu meklētājus un bēgļus, kas meklē patvērumu saskaņā ar Ženēvas konvencijām, varbūt arī kādu patvērumu meklētāju, kas meklē patvērumu uz īsu brīdi, jo viņi bēg no kara darbības zonām. Varbūt arī tādi bēgļi, kas meklē patvērumu tādēļ, ka viņiem ir nepieciešama labāk, viņi vēlētos labākus dzīves apstākļus un tā tālāk. Eh, tad migrācija ir jāsasaista ar darba tirgu un darba spēka tiesībām. Es domāju, ka šīs lietas nemitīgi mainīsies nākotnē. Tās ir globalizācijas parādība. Mums ir nepieciešams sīkāk, detalizētāk analizēt situāciju. Mums ir nepieciešami pilnīgāki dati, lai to varētu darīt. Mūsu starptautiskajās attiecībās ir jāiekļauj šī tēma Mums ir jāizmanto pavisam cita perspektīva nekā tā, kāda izvēlas Libe komiteja. Libe komitejā es esmu pilntiesīgi locekļi, un tur migrācija vienmēr tiek uzskatīta par draudu. Man ir liels prieks, ka Praverskungs izvēlējies citu pieeju. Es domāju, ka tā ir pareizā. Esmu pārliecināta, ka nākotnē mums būs vairāk jārunā par migrācijas plūsmām, mums ir nepieciešams sīkāk tās pārzināt Eiropas Savienībā vairāk uzmanības jāpievērš tām valstīm, kas iespējams rada sarežģītas situācijas. Ar šīm valstīm, ar izcelsmes valstīm, tranzītu valstīm ir ciešākas attiecības jāveido. Paldies, Proteševičs kungs, lūdzu, nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, ja jums nekas nav preties, runāšu poļu valodā, jo šodien tiek piedāvāts tulkojums no poļu valodas. Dāmas un kungi, Ar jūsu atļauju gribētu vispirms sveikt ziņojuma autoru. Manuprāt, viņš ir sācis no lieliski izējas punkta. Šis dokuments mums piedāvā lieliski izējas punktu. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mums bija ārkārtīgi konstruktīvas sarunas ar ēnu referentiem no dažādajām politiskajām grupām. Manuprāt, mūsu pozīcijas ir ļoti labi atspoguļotas ziņojumā. Es runāju tautas partijas vārdā, taču, manuprāt, kompromisi atspoguļo politiskos faktus, tos notikumus, kas ir notikuši pēdējā laikā no brīža, kad ziņojums sāka tapt, līdz šai dienai, kad notiek debatas par to. Būtiski politiski notikumi norisinās visu laiku mūsu acu priekšā. Lībijā notiek bruņotas cīņas, notikumi ir ārkārtīgi dramatiski. Un tie, protams, ietekmē ziņojumu galīgo izskatu, jo migrācijas plūsmas ir tieši rezultāts tiem nemieriem, kas piemeklē šo pasaules daļu. Es gribētu sveikt referentu par to, ka viņš ir spējis tik ātri un operatīvi reaģēt uz notikumiem pasaulē. Viņš adaptē ziņojumu situācijai. Un šobrīd eh, šīs dokuments tiešām ļoti labi atspoguļo patieso situāciju pasaulē. Īpaši priecīgs esmu par to, ka ziņojumā parādās atsevišķas idejas. Pirmkārt, ceturtais ziņojuma punkts un tas, kas ir pieminēts tajā. Ceturtajā punktā ir runa par nosacījumiem dažādu līgumu slēgšanai. Ceturtajā paragrāfā skaidri pateikts, ka Eiropas Savienības palīdzību var saņemt tikai eh, izpildot zināmas priekšnoteikums. Mums nevajadzētu piešķirt banku aizdevumus vai Eiropas fondu līdzekļus šīm te valstīm, ja mēs neesam pilnīgi pārliecināti par to, ka partnervalsts, it īpaši šeit es runāju par Āfrikas valstīm, ne, neesam pārliecināti, ka valstī notiek politiskas un ekonomiskas reformas. Tie nemieri, ko vērojam šobrīd, manuprāt, ir tieši rezultāts tam, ka mēs savu palīdzību pagātnē neesam saistījuši ar šādiem priekšnoteikumiem. Mūsu palīdzība tiek sniegta nevis tāpēc, lai uzlabotu līderu, demokrātisku vai diktatoru labklājību, bet gan tādēļ, lai palīdzētu vidusmēra cilvēkiem un sabiedrībai kopumā šajās valstīs. Ja cilvēkiem būs cilvēki cienīgi dzīves apstākļi, tad jau viņi nevēlēsies riskēt ar dzīvību un veselību, lai nokļūtu Eiropas Savienībā kā nelegāli imigranti. Es esmu no Ziemeļaustrumu valsts, no Polijas, kas salīdzinoši nesen iestājās Eiropas Savienībā. Es esmu no tādas valsts, kura ir ļoti neliela pieredze nelegālo imigrantu uzņemšanā salīdzinot ar tādām valstīm kā Grieķija, Spānija, Itālija vai Malta. Polijas pieredze ar nelegālo imigrāciju vai imigrāciju kopumā ir ļoti neliela. Taču šī tēma mūs ļoti interesē. Referents nāk klajā ar veselu virkni rekomendāciju, kā mums vajadzētu risināt nelegālās imigrācijas jautājumu. Un es piekrītu tam, ka šī nasta jāuzņemas visiem Eiropas Savienībā. Mēs visi esam atbildīgi par šo problēmu mēs šeit noteikti atbalstām Eiropas solidaritātes ideju, kas ir mums tuvu sirdī un kas ir viena no pamatvērtībām šajā ziņojumā. Man liels gandarījums, ka tas tā ir. Un nobeigumā priekšsēdētāji vēl viena lieta. kompromisa grozījumos mēs runājam par konsekventiem risinājumiem migrācijas jautājumos Eiropas Savienībā, ne tikai attiecībā uz nelegālo, bet arī uz legālo migrāciju. Skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīgi imigrātori, tas nav nekas jauns, ko šeit paziņoju. Protams, ka pastāv imigrācijas politikas citās valstīs - Austrālijā, Jaunzēlandē, ASV Mums ir nepieciešama pašiem sava īsta imigrācijas politika. Mums ir jābūt šai konsekventai politikai. Ja tādas nebūs, tad mēs uzņemsim šeit pie sevis tikai tās sliktākos imigrantus, salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem. Tādēļ mums ir nepieciešama tiešām labāka politika. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos uzteikt par Veras kungu, par viņu veikumu. Protams, e, šis jautājums ir viens no aktuālākajiem tieši tagad, un e, tas jārisina gan Eiropai, gan visai pasaulē. Es varu piekrist tiem, kas teica, mums uz to ir jālūkojas nevien caur ārpolitikas un drošības prizmu, bet arī caur ekonomiku, kultūru, sociālo pusi. Protams, neaizmirsīsim arī ekoloģisko dimensiju. Manuprāt, nestoties uz izskanējušajiem ieteikumiem, tie izskanēja no Proveras kundzes, kunga un eh, ēnu referenta puses, es tā tad eh, vēlējos teikt, ka šī ziņojuma aptvērums ir daudz, daudz plašāks. Un, protams, migrācija uh, ir problēma, ar ko sastopas Eiropas Savienība šajā gadsimtā. Ir tik daudz jaunu cilvēku, kas ierodas Eiropas Savienībā darba meklējumos. Mēs runājam par miljoniem darba vietu, kas ir nepieciešams. Un pie mums ierodas miljoniem cilvēku. tika aplēsts, ka 2030. gadā Eiropā ieradīsies 30, ka līdz 2030. gadam būs ieradušies 35 miljonu um, imigrantu. Musulmaņu skaits pasaulē 2030. gadā arī būs ļoti nozīmīgi pieaudzis. Tātad mēs runājam par Eiropu ar jauniem vaipstiem, un tas nozīmē milzīgas pārmaiņas eh, mūsu mm, sabiedrībā. Eh, šī pat nav tāda plūsma, bet tā ir tāda eh, liela strauja upe, Un jāņem vērā migrācijas radītās ekonomiskās sekas un, protams, tas rada arī zinām nedrošības sajūtu. Kā šie cilvēki palīdz, varēs uh, pastāvēt līdzās uh, tiem, kas uh, jau ilgāku laiku dzīvo Eiropā un. Uh, kurš parūpēsies par šiem cilvēkiem, kādi eh, būs veselības aprūpas pakalpojumi viņiem. Piemēram, eh, kas notiks ar nelegālu imigrantu bērniem, ja viņiem vajadzēs sniegt medicīnisko palīdzību. Piemēram, Grieķijā tas tagad rada milzīgas problēmas. Un, protams, tas rada arī izmaksas. Veselības aprūpas pakalpojumi, zāles, tas ir nepieciešams arī šiem cilvēkiem. Protams, tas viss maksā naudu. Tas uh, nav kaut kas tāds, kas uh, vienkārši nokrīt no gaisa. Tā ir tādi reāli, praktiski dabas jautājumi, kam beidzot ir jāķers klāt. Lūdzu, beigsim te teoretizēt un uh, gremdēties pārdomās. Uh, beidzot sāksim rīkoties, jo problēma pati no sevis netiks atrisināta. Un šīs praktiskās problēmas beidzot ir jāizskauž. Paldies! Pravērs kungs, ja jūs noslēgumā vēlētos bildes dažas vārdus, lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāji kungs. Teikšu ļoti vaļsirdīgi Kolēģi runāja par uh, daudziem tematiem, kas ir būtiski. Un es, protams, visu ziņojumā nevarēju iekļaut, jo tam ir arī zināms zīmju skaits, un mēs esam ārlietu komiteja. Mums ir uh, jāparūpēs par to, lai neiejaucamies citu komiteju kompetencēs. Matatu kungs runāja par to, kas ir visa ziņojuma pamatā. Mums eh, šis jautājums ir ļoti rūpīgi jāvērtē, jo īstenībā šis uh, temats, protams, skar visu Eiropas Savienību kopumā. Protams, šeit mums eh, arī ir sava politiskā piedarība, un tā ietekmē mūsu uzskatus, un mums noteikti vajadzētu atteikties no stereotipiem, lai kādi tie arī nebūtu. Lopesas kundze, jā, varbūt, ka mūsu pieeja atšķirs no uh, pārējām, bet mēs mēģinām šo situāciju analizēt ilgākā laika posmā, nevis tā spontāni. Kas mums būtu jādara, piemēram, ārkārtīgi, ārkārtas palīdzības sniegšanas gadījumā? Mums ir jāsaprot, kāda būs vislabākā metode, lai varētu izvairīties no konkrētiem fenomeniem. Mums ir jāizveido struktūrāla pieeja, lai varētu samazināt uh, to visai vārīgo situāciju, kādā atrodas atsevišķas valsts, tātad um, šo migrantu izcelsmes valsts. Protams, mums ir arī jāsazinās ar citiem lieliem spēlētājiem - Ķīnu, ASV, Japānu. Un, protams, viņiem ir uh, zināmi tādi aprobēti instrumenti, ar kuru palīdzību viņi var iejauties šādās situācijās. Varbūt mūsu rīcībā tie nav. Tika teikts, ka mums nevajadzētu par imigrāciju runāt tikai raugoties caur tādu draudu prizmu. Jā, jāsaskata šajos jaunajos notikumos arī iespējas, iespējas gan izcelsmes valstīm, gan uzņēmēju valstīm. Līdz ar to ir jāizstrādā skaidrs normu kopums, kas uh, varēs palīdzēt sasniegt labākos rezultātus. Protašievičs kungs. Jūs teicāt, ka pēdējā laika notikumi mūs ir ietekmējuši. Jā, protams, tas nav nekas jauns. Un, eh, protams, ārlietu komitejai ir jārunā par to, kā izvairīties no šādām problēmām. Mums ir jāvērtē šo notikumu cēloņu pirmām kārtām, un mums ir jāsako notikumiem visās pasaules valstīs, un mēs esam īstais orgāns, kam ir jārēģē šajā situācijā protams, pieņemot politiskus lēmumus, tālāk runājot par nosacījumiem. Ēnu referenti kopumā teica, ka mēs šeit nerunāsim par kaut kādiem nosacījumiem vai prasībām. Nosacījumi nozīmē to, ka var iejaukties efektīvā veidā, lai eh, kalpotu cilvēku interesēm. Es starptautiskiem notikumiem esmu sekojis apmēram 20 gadu garumā, un es ļoti labi zinu, kas notiek pasaulē. Tā nauda, ko eh, tērē starptautiskās organizācijas un dalību valstis, bieži vien nenonāk pie tiem, kam tā ir domāta. Tieši tādēļ mums jādomā par efektīvas iejaukšanās iespējām. Tā tad ir jārada struktūras, instrumenti uz vietas šajās valstīs, jāparūpējas, lai finansējums tiktu izmantots atbilstīgi un godīgi. Jāparūpējas, eh, lai būtu piekļuve Uh, palīdzībai, lai palīdzība galu galā nestu cerētos augļus. Priekšsēdētāj, kungs, ja jūs man vēl dotu kādas pāris minūtes, es uh, varētu vēl labāk izklāstīt savu domu gaitu. Jā, efektivitāte konkrēti nosacījumi, jāņem vērā arī uh, katras valsts īpašā situācija. Neaizmirsīsim to. Protams, mums ir jāparūpēs arī par uh, valsts nostāšanos uz demokrātijas ceļu. Mēs nevaram finansēt valsts, kurās ir diktatūras vai kuras ir pseidodemokrātijas. Mēs tādā veidā it kā atbalstām valdības pret viņu pašu tautiešiem. Šāda doma jau ir uh, tikus pausta Eiropas Savienībā, Eiropas parlamentā vairākas reizes. Tālāk Ko vēl teica Protaševičs kungs? Pašās beigās es vēlētos teikt, ka Eiropas Savienības politika ir jāizkopja tādā veidā, lai varētu cīnīties pret nelegālo imigrāciju, bet tajā pašā laikā ir jāparūpējas par legālas, likumīgas imigrācijas iespējamību un labāku koordinēšanu. Salavrākos kungs runāja par ļoti akūtiem jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi trešās pasaules valstīm. Ko meklē vairums šo valstu? Jā, daudzi no šo valstu pilsoņiem uh, raugās mūsu kontinentu virzienā. Ko mēs varētu darīt, kā sniegt viņiem palīdzīgu roku? Daudzi no imigrantiem ir jaunieši, viņi ir izgājuši profesionālo apmācību, viņi ir uh, kultivēti, viņiem ir labas prasmes un iemaņas, ko ļoti noderīgi varam izmantot uh, Eiropas Savienībā, bet šīs prasmes ir vajadzīgas arī viņu dzimtenē. Mēs vēlamies. Uh, tomēr pielikt punktu šādai attīstībai, jo savādāk mēs paņemam prom no dzimtenes šos gaišākos prātus, cilvēkus, kas varētu paši būvēt savus valsts labklājību. Un šie cilvēki, protams, arī būs atkarīgi no mūsu palīdzības. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka šī ir ļoti daudzšķautņaina problēma. Mēs runājam par sociālajām, ekonomiskām problēmām, politiskajām problēmām. Un ko es mēģināšu darīt? Es eh, centīšos būt pēc iespējas objektīvāks, jo mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai to panāktu. Paldies! Paldies! Paldies, turpin priekšsētātājs. Tikai vēlējos atgādināt, ka balsojums notiek jau pēcpusdienas cēlienā. Jums vienkārši vajadzētu būt par to informētiem. Paldies, provērs kungam. Tagad pēdējais šā rīta sēdes darba punkts. 2009. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana, Eiropas Savienības vispārējais budžets, trešā iedaļa komisija. Veronika Dekaiser, lūdzu, jums vārds. Merci. Euh. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man vārdu. Parasti deputātiem nešķiet, ka tā ļoti aizraujoša tēma, proti runāt par budžeta izpildu. Taču es gribētu uzsvērt, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tas ļauj mums pārbaudīt, kā Eiropas Savienības iestāžu izdevumi ir izmantoti iedarbīgi un pats galvenais saskaņā ar mūsu vadlīnijām un Eiropas parlamenta mērķiem, kas ir nos, nosprausti. Tā ir tehniska un politiska lieta. Tehniska tādēļ, ka pamatdarbību veic revīzijas palāta, un politiska tādēļ, ka mēs salīdzinām budžeta izpildu ar politiskajām vadlīnijām. No 136. līdz 100. 59. lapusē ir tieši tehniskais vērtējums, jo runa ir par ārpolitiku, kas ir mūsu, attie, mūsu komitejas um, galvenā tēma. Manā atzinumā ir tikai pieci punkti. Runāšu pavisam īsi. Uh, Pirmkārt, es eh, iesaku apstiprināt budžeta izpildi eh, un atbalstu arī visus revīzijas palātas komentārus. Mans tāds vispārīgs komentārs ir tāds, ka kļūdu īpatsvars ir samazinājies budžeta izpildē salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Ir dažas kļūdas, kuras var klasificēt kā ex ante un dažas kā ex post eh, metodas izmantošanas kļūdas, taču kopumā jāsaka, ka mm, atzinums ir pozitīvs, kļūdu skaits un īpatsvars ir mazinājies. Un tomēr, ja mēs sīkāk izpētām revizijas palātas eh, atzinumu, tad mēs redzam, ka atsevišķi kļūdas tomēr ir. Ir veikti pasākumi, kas mums sāk nest augļus, taču joprojām komentāros mēs redzam, ka daži gadi būs vajadzīgi, lai šīs kļūdas izskaust vēl vairāk. Dažu pasākumu augļi būs jūtami tikai ilgtermiņā. Šobrīd mēs runājam par atsevišķiem grozījumiem šim atzinumam joprojām ir būtisks kļūdu apjoms 2009. gada budžeta izpildē attiecībā uz ārējo darbību. Ir tādas kļūdas kā kļūdas iepirkuma procedūrās un, vai, un iepirkuma tiesiskuma pamatojumā, materiālas dabas kļūdas. Pilnībā piekrītu revīzijas palātai kas uzskata, ka šīm kļūdām ir jāizzūd pavisam nākotnē. Taču kļūdas var būt dažādas. Es domāju, ka atsevišķām kļūdām ir tomēr jāpieļauj zināma riska robeža. Tad, ja runa ir par līdzekļu izlietojumu ļoti sarežģītās teritorijās, Piemēram, ja stabilitātes instruments tiek izmantots dažādās pārēju posmu teritorijās un tā tālāk. Šīs dažas kļūdas, ja tās tomēr nav pretrunā ar mūsu vadlīnijām un politiskajiem mērķiem, tad tās varētu tomēr paciest. Šī tolerance ir jābūt. Par visu pārējo es domāju, ka mums ir jācīnās visos citos gadījumos, lai būtu nulles kļūdu līmenis. Ilgtermiņā varbūt mēs nonāksim pie šāda mērķa. Ir jāskatās, vai ir attiecīgie konkrē, kontrols mehānismi un uh, vai tiek rēģēts uz komisijas ieteikumiem. Gribētu pateikties ēnu referentēm Luzingas kundzei un citām. Uh, Ir iesniegti pieci grozījumi no ēnu referentu puses. Augstu vērtēju Luzingas kundzes grozījumu, bet divus grozījumus, bet nevaru ieteikt par tiem balsot. Tas ir grozījums numur divi un grozījums numur trīs. Pārējos viņas grozījumus es pieņemu un arī rekomendē balsot par tiem. Sabina Lūzinga ir iesniegusi tātad otro grozījumu, kas ir politiskas dabas grozījums. Tas ir ļoti apsveicami, jo mēs spriežam šeit par politisku budžeta aspektu. Tad šajā otrajā grozījumā Lūzingas kundze saka, ka Eiropas Savienības budžetam ir jābūt vērstam tikai uz pacifistisku darbību ārpolitikā. Es šeit mēģinu angļots tulkot uz franču valodu. Eiropas Savienībai ir jākļūst par nevardarbīgu spēlētāju, par vidutāju pasaulē, kas meklē tikai mierīgu civilu risinājumu dažādiem konfliktiem valstīs. Pirmkārt, man ir iebildumi pret šo formulējumu become the non-violent player. Es nedomāju, ka Eiropas saimnība līdz šim ir bijis vardarbīgs spēlētājs. Es pat esmu dziļi pārliecināta pacifista. Mēs, protams, vienmēr uzklausām pilsoniskās sabiedrības domas un dodam priekšroku sarunām, nevis vardarbībai. Uh, E, bet es esmu par to, lai Eiropai būtu arī sava aizsardzības politika. Ja mēs runājam par starptautiskām tiesībām, kā Strasbūrā esam runājuši pēdējā laikā, ja ir militāra rīcība, kuru sankcionē ANO, es negribētu Eiropas Savienību izslēgt no tās. Tādēļ e, es nevaru balsot par šo te grozījumu. Nedrīkstam mēs izskaust e, iespēju ārkārtas gadījumā ķerties arī pie ieročiem. E, iespējams, ka ir iespējams vēl grozīt šo otro grozījumu, bet patreizajā teksta redakcijā katrā gadījumā man tas nav pieņemams. Tas iet pārāk tālu. Trešais Sabīnas Lūzīngas grozījums pārādz svītrot to, ka atsevišķos gadījumos ārkārtas situācijās ir pieļaujama kļūdu robeža budžeta izpildē, tad, ja ir runa par nestabiliem reģioniem. Reizēm patiešām šie ārēji apstākļi ir tādi, kas piespiež šīs te kļūdas pieļaut. Es nevaru atbalstīt šo grozījumu, es labprāt tā gribētu paturēt sākotnējo tekstu. Tas arī ir viss, ko es gribēju teikt. Manuprāt, svarīgākais ir tas, ka mēs sniedzam pozitīvu atzinumu par budžeta izpildu. Paldies! Paldies, Lozings kundze, lūdzu! <clears throat> Jā, vielen dank! Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies Dekaizers kundzei! Paldies, ka jūs tik plaši iepazīstinājāt kolēģis ar maniem grozījumiem. Es, protams, esmu sarūktināta, ka jūs tos piedāvājat svītrot. Es runāju par mierīgu ārpolitiku, pacifistisku ārpolitiku. Man žēl, ka jūs tam nevarat piekrist, jo sākumā man šķita, ka jūs to tomēr pieņemsiet. Es noteikti nevaru pieņ... es nevarēšu grozīt savu grozījumu jūsu piedāvātajā veidā, jo tas nav uh, atbilstoši manai pārliecībai, manas politiskās grupas pārliecībai. Tieši tādēļ vēlējos runāt par citu punktu, ko jūs minējāt. Ceturtais punkts. Jūs runājat par uh, konkrētu kļūdu procentu pieļaušanu ārkārtas gadījumos arī to mēs nevaram atbalstīt, jo tad mēs eh, varētu ieviest tādu sistēmu, ka piešķirot līdzekļus vienmēr būs pieciests arī kaut kādas kļūdas. Uh, Un es nezinā, nezinu, man jūsu argumentācija arī nešķiet tāda ļoti pārliecinoša, tā ir pārāk vispārīga, un tad šāda situācija varētu rasties pilnīgi jebkād. Tādēļ mēs pieprasīsim ceturtā punktu svītrojumu un uh, no savas pozīcijas neatkāpsimies. Paldies! Vai jūs vēlaties reaģēt? Dekaizieškundze, vai vēlaties atbildēt uz uh, Lozingas kundzes teikto? Nu, monsieur le président, je respecte. Nē, priekšsēdētāja kungs, es respektēju Lozingas kundzes pozīciju. Es, es tikai tekstā atzīmēju, ka šīs kļūdas izņēmumu gadījumos ir pieļaujams. Es saprotu, ka šeit mēs nevaram nonākt pie lielāka kompromisa ar Lozingas kundzes. Paldies! Balsojums ir pēcpusdienā. Domāju, ka varam beigt mūsu sanāksmi un tiekamies pēcpusdienā pulkstens trijos. Paldies! Arrivederci. Arrivederci. Nice. <laughs>